Um, spite... Darbie kolēģi, neskatoties uz to, ka daudz kolēģi zālē nav, es nekavējoties sākšu darbu. Pirmais darba kārtības punkts, darba kārtības pieņemšana, gribēju jūs informēt, ka Lukačievskas kundze lūdza astoto darba kārtības punktu pārlikt uz citu dienu darba kārtībā, jo viņa ir ETP ēnu referenta. Tātad viņa vēl šo punktu pārnest pēc piektā darba kārtības punkta. Tātad astotais būs jaunais sestais punkts. Un esam pieņemuši darba kārtību ar tādu, ar tādu grozījumu. Esam arī dzirdami internetā. Un jāsaka, ka norādītie laiki ir eh, tikai tādi indikatīvi. Un jāskatās, kā mūsu darbs virzīsies uz priekšu, tā kā te kaut kas vēl varētu mainīties. Tagad otrais darba kārtības punkts protokolu apstiprināšanai 14. Eh, oktobra sanāksmēji. Kā ierasts, protokoli ir pieejami visiem deputātiem, un ja nebūs nekādu pretenziju, tad mēs protokolu pieņemsim sanāksmes beigās. Trešais darba kārtības punkts, priekšsēdētājs paziņojumi. Es redzu, ka Lambēram ir kas sakāms, bet gribēju pirms tam vēl pateikt vakardien un aizvakar. Es eh, kā komitejas priekšsēdētāja devos uz Viļņu, tur apmeklēju divus pasākumus pirmdien, un mums bija iespēja arī diskutēt ar divu parlamenta komiteju priekšsēdētājiem. Tur piera, bija ieradušies pārstāvi no visas Eiropas Savienības, tātad vietējās attīstības komitejas pārstāvi un makro reģionālo stratēģiju komiteju pārstāvi. Tika pieņemti arī sanāksmes secinājumi, un tie jau uh, visai drīz būs jums pieejami. Sekretariāts jums tos nosūtīs. Arī komisārs Hāns piedalījās šajā sanāksmē. Viņš pārstāvēja komisiju, es pārstāvēju parlamentu, viņš uzstājās arī ar runu. Mēs arī apspriedām dažādu makro reģionālo stratēģiju detaļas un domāju, ka prezidentūra secinājumus gatavojot konsultē arī nākamās prezidentūras, eh, iesakot veikt šādus pasākumus eh, biežāk, iesaistot arī parlamentu. Un es ceru, ka tādā veidā arī dalībvalstu parlamenti tiks labāk eh, iesaistīti šajā darbā. Vakardien bija neformālā padome, kurā piedalījās kohēzijas un reģionālās politikas ministri. Šāda padome netika organizēta īrijas prezidentūras laikā, tā notika Kipras prezidentūras laikā un vakar norisinājās diskusijas par politikas īstenošanas izaicinājumiem. Komisārs Hāns piedalījās arī neformālajā padomē, kā arī reģionālo asociāciju pārstāvji, Eiropas sociālās un ekonomisko lietu komitejas pārstāvji tāpat bija klāt. Mēs šajā uh, pasākumā varējām pārliecināties, uh, kāds ir progress ir panākts dalību valstīs. Pagaidām secinājumi vēl nav pieejami, un, protams, tad, kad tie tiks nodrukāti, tie būs pieejami arī visiem mūsu komitejas locekļiem. Everybody was, was uh, underlining the, the, how difficult the... bija runāts arī par to, ka sarunas ar parlamentu bija ļoti sarežģītas, smagas, un visi, protams, bija gandarīti, ka um, ir izveidots politikas ietvars. Es arī lūdzu, lai deleģēto aktu īstenošanā mēs varētu strādāt kopīgi tādā sapratnes un uzticības pilnā gaisotnē, jo institucionālā sadarbība ir svarīga visos darba posmos līdz pat uh, pieņemšanai. Un kohēzijas politikas darba grupa strādās nenogurstoši līdz pat Ziemassvētkiem, un, protams, ir jāuzzina, kāds grafiks ir paredzēts deleģēto aktu pieņemšanai, un būs jāvienojas, kādā veidā sastrādāties. Protams, lielākā darba daļa norisināsies uh, sadarbojoties tieši ar Grieķijas prezidentūru, jo visu Lietuvas prezidentūras laikā mēs paveikt nepaspēsim. Tas būtu viss no manas puses, ja jums kas piemetināms, tad, protams, ar prieku jūs uzklausīšu, bet gribēju jūs vienkārši informēt. Mēs lēmām šodien neorganizēt koordinatoru sanāksmi, jo darba kārtība ir uh, diezgan pilna. Būs mazāk jaunu ziņojumu un atzinumu un varbūt pirms Ziemassvētkiem mums būs vēl viena sanāksme, lai vienotos, ko tad īsti darīt ar koordinatoriem. Un no manas puses tas būtu viss. Lambert, kas tev bija sakāms? Paldies, priekšsēdētāji. Ir ļoti labi, ka jūs izklāstījāt, ko darīt tālāk, varbūt, ka mēs varētu nākotnē labāk sadarboties ar šo kohēzijas darba grupu. Un varbūt mēs varētu to nosaukt nevis par Future of Cohesion Policy, bet implementation, tā tad īstenošana, nevis nākotne. Mums tas viss ir jāformulē ļoti precīzi un jādomā arī par īstenojošiem aktiem. Man ir dažas piezīmes. Jūs teicāt, ka neformālajā ministru padomē jūs pārstāvējāt eh, mūsu komiteju, bet es patiešām būtu sagaidījis, ka prezidentūra mūs arī uzaicinātu. Un Eh, es domāju, ka tas ir pašsaprotam, ka mēs kā parlaments patiešām labprāt eh, šādus ielūgumus eh, biežāk saņemtu, lai varētu aktīvāk piedalīties. Protams, mūs arī ir jāiesaista šajā darbā, piemēram, bija arī sagatavota komisijas preses relīze, un viņi bija tur teikuši, viņi ir tik priecīgi par lēmumu pieņemšanu Eiropas parlamentā, ka šeit valda vienprātība. Un jāsaka, ka tā ir. Uh, mēs esam līdzlikumdevēji, un uh, īstenībā tas vairs nav nekas jauns. Nu, dažreiz mums kā parlamentam ir patiešām jāizstāv savas pozīcijas un jāparūpējas, lai mēs arī sēžam pie sarunu galda. E, vēl kāda piezīme? Mēs savu darbu esam organizējuši tādā veidā, Bieži vien tas ir ļoti intensīvi, lai mēs varētu ievērot visus termiņus un bija arī likums par solidaritātes fondu. Mēs vēlamies uh, to pieņemt jau šajā sasaukumā. Mums ir jāsaprot, cik ātri mēs to varam paveikt. Mēs esam iecēluši referentu un varbūt beidzot vajadzētu atrotīt piedurknes un ķerties pie darba. Varbūt tas nav tiešā saistībā ar DFS, bet tomēr eh, saikni tur ir manāma. Protams, arī mūsu komiteja par to ir atbildīga un Un, ja mēs runājam par klimatu pārmaiņām, nu, tad jau mēs eh, nekad neko nevaram pārāk tālu uz priekšu prognozēt. Mēs vēlamies, lai solidaritātes eh, fondā, kas tāds arī būtu iekļauts, būtu iekļauts šī atsauce, un es labprāt gribētu arī kaut kādu plānošanas drošību Vienkārši gribēju reaģēt. Nu jā, šī ir diena pēc, un mēs, šī ir nākamā diena, un mēs eh, patiešām varam iezīmēt tādu kā jaunu posmu mūsu darbā un sākt pie, darbu pie būtiskiem uzdevumiem. Paldies! Turpin priekšsēdētāji gribēju reaģēt uz ETP koordinatora komentāriem. 11. darba kārtības punktā jau ir paredzēts runāt par Eiropas solidaritātes fondu, tas ir rītdien. Un, protams, eh, referentam arī ir jātiek galā ar pāris cietajiem riekstiem. Iespējams, ka plenāra sēdē šo jautājumu varētu iekļaut darba kārtībā aprīlī. Es esmu nobažījusies, ka padome vismaz piecus vai vēl vairāk gadus nepieņēma grozījuma procedūru attiecībā uz šo regulu un tagad tomēr esam eh, pavirzījušies uz priekšu krietni vairāk. Daudz kas būs atkarīgs no tā, eh, cik lielā mērā mūsu pozīcija atšķirsies no padomas. Un Mums patiešām jau šajā sasaukumā vajadzētu novest līdz galam šo procedūru un 10. decembrī būs ziņojuma prezentācija un tad jāskatās, ko darīt tālāk. Tad, kad janvārī pie mums ieradīsies uh, Grieķi ministrs, mēs, protams, varam arī organizēt diskusijas ar viņu komitejā nevis uh, tikai šos kontaktus veidot uh, starp priekšsēdētājiem un referentiem. Par ielūgumu uz padomu, protams, tā vienmēr ir prezidentūra, kas mūs aicina uz uh, padomēm, bet ir jau kolēģi, kas vēlas piedalīties, uh, viņi vēlas, lai viņus uzlūdz, un parasti prezidentūra šīs vēlmes ņem vērā. Bet, protams, ir jādomā arī par uh, ceļojumu izmaksu sekšanu. Bet eh, sekretariāts eh, nesaņēma vēstules ne no viena, ka kāds vēlētos vēl doties uz šo neformālo padomu. Bet eh, prezidentūra uzaicināja tikai komitejas priekšsēdētāju. Es ceru, ka nākamais parlaments turpinās darbu darba grupā, kohēzijas darba grupā, varbūt jāvarētu vārdu nākotne mainīt uz vārdu īstenošanu, bet nu tad jau laiks rādīs. Vai kāds vēl vēlas kaut ko piemetināt, ja nē, tad ceturtais darba kārtības punkts, tas ir Elizabetes Šreters ziņojums vietīkla attīstības vietējā un reģionālā ietekme. Elizabet, lūdzu. Paldies! Paldies arī visiem kolēģiem, kas man palīdzēja ziņojumu tapšanā. Un paldies arī visiem, kas piedalījās diskusijā. Jā, šis ir ārkārtīgi saistošs ziņojums, un mēs runājam par jaunām iespējām reģionālajā ekonomikā. Un Protams, reģioni un e, vietējās iestādes šeit spēlē tādu īpašu lomu, runājot tieši par tādu nākotnes jomu. Ir jau sagatavots darba dokuments ar vairākiem piemēriem, un e, būtu patiešām vērtīgi atminēties ka ir piemēri, piemēram, vērojam Mādeirā, Austrijā, vairākās eh, salās, Spānijā, Publikā Grieķijā, eh, Harca reģionā, Vācijā. Visi šie reģioni mēģināja izmantot dažādas eh, enerģijas avotus, arī atjaunīgo enerģiju, ietaupīt enerģiju, izstrādājot tādu sistēmu, lai šīs salas un citi reģioni būtu neatkarīgi no piegādātājiem. Bija arī kāds pētījums, komisija to pasūtīja pirms vairākiem gadiem, Tas bija pētījums reģiona 2020 un viens no pieciem punktiem, kas attiecās uz lielākajiem izaicinājumiem reģionos, bija tieši atkarība no energoavotiem. Un mēs esam rāduši risinājums, jaunus ceļus, lai reģioni un um, mazās uh, struktūra vienības būtu lielākie ieguvēji, un, protams, uh, viņi cīnās, uh, ņemot vērā savu geogrāfisko stāvokli, ar lieliem izaicinājumiem, un bieži vien reģioniem arī tādēļ ir grūti attīstīties tikpat veiksmīgi kā citām vietām. Darba dokumentā tas viss ir paskaidriets, un Reģionālā komiteja ir pasūtījusi pētījumu, kur šie jautājumi ir apkopoti, tur tika apkopoti arī vairāki paraugu prakses piemēri, un pētījums arī kalpoja par pamatu manam ziņojumam. Mēs, protams, arī aplūkojam dažādus secinājumus izvērtējam pētījumu rezultātus, dažādus piemērus un mēģinam uh, izprast, kā to labāk izmantot nākotnē. Esam nonākuši pie secinājuma, ka reģionālajai ekonomikai ir e, jaunas iespējas potenciāls, piemēram, salas, kas bija pilnīgi atkarīgas no uh, e, ciedzemes uh, e, elektrostacijām un energoavotiem. Viņi tagad paši var ražot enerģiju uz vietas, un no enerģijas saņēmējiem viņi kļūst par enerģijas ražotājiem. Nu, protams, tas ir ekonomiski izdevīgi pašiem reģioniem un tie reģioni, kas atradās visai grūtos apstākļos, kur nebija gandrīz nekādu ieņēmumu iespēju, kļuva par tādiem pārliecinošiem ekonomiskajiem spēlētājiem. Tā tad mēs redzam tādas pozitīvas pārmaiņas. Es domāju, ka šī ir viena no vērtīgākajām iespējām. Mēs esam arī secinājuši, ka šīs iespējas patiešām būs ar kaut kādu segumu, ja būs uh, eh, nepieciešama likumdošana satvars. Ir jābūt arī tādiem tīkliem, lai enerģija uh, tiktu virzīta abos virzienos, lai to varētu gan piesaistīt, gan arī uh, trans, transformēt, pārvadīt. Protams, um, reģioni var uh, enerģiju saņemt ne tikai no centrālā tīkla, viņiem ir jāprūpējas par pilsoņu uh, apgādāšanu ar enerģiju, tādēļ ir jāspēcina arī decentralizētie uh, tīkli. Un energotaupība, protams, arī ir ļoti svarīgs aspekts, un tam visam ir jānotiek pietiekami loģiskā veidā, tādā viedā veidā. Tādēļ ir nepieciešamas arī informācija tehnoloģijas, ne tikai platjoslas savienojumi, bet arī šādas tehnoloģijas ir jāizmanto uz vietas. Tas ir otrs um, tīkls līdzās enerģijas tīklam, kas mums ir nepieciešams, lai veidotu viedtīklu savienojumus. ja tiek iegūta enerģija, piemēram, no atjaunīgajiem uh, energoavotiem ir eh, gan tādi kāpumi, gan kritumi. Nu, ja, piemēram, eh, tiek eh, iegūta saules enerģija, tad, protams, arī tad, kad saule daudz spīd, tad varbūt tad, kad tiek iegūts daudz solārās enerģijas, nemaz tā tik daudz netiek izmantota. Uh, Un šajos krituma laikos atkal, kad saule nespīd tik daudz, ir nepieciešams vairāk enerģijas. Un tādēļ ir jādomā par enerģijas uzglabāšanas iespējām. Pagaidām tas ir um, saistīts ar visai lielām problēmām. Vēl nav izveidoties tādas uzglabāšanas uh, iekārtas. Uh, pietiekami labas uzglabāšanas iekārtas. Zinātne vēl nav tik tālu pavirzījusies. Es esmu arī meklējusi uh, dažādus piemērus citos pētījumos, un mēs esam ko līdzīgi izmantojuši transporta jomā. Piemēram, ir šīs uh, baterijas, elektrobaterijas, kas tiek uzlādētas elektriskie automobīļi, un to var izmantot vēlāk arī e-mobilitātes jomā. Uh, Mums ir nepieciešami tīkli, elektrotīkli, mums ir nepieciešami informācijas tīkli un ir nepieciešams, protams, arī transports, lai um, enerģiju uzglabātu baterijās un pēc tam atkal izmantotu. Un, uh, Tādā veidā ir iespējams ietaupīt enerģiju, protams, jādomā par labu tehniku, par eh, apsildīšanas tehniku, par um, ēku modernizāciju, lai tās patērētu mazāk enerģijas. Tā tad jau ir eh, četri sektori, ko šeit varētu minēt, un mēs te runājam nevien par tīklu izveidošanu, Protams, šie vietīkli ir galvenais akcents, bet tos var pilnībā izmantot, to potenciāli var pilnībā izmantot, ja arī citi ķēdes posmi eh, ir savās vietās. Mēs nevaram runāt tikai par tīkliem. Mums eh, ir jāprūpēs, lai arī reģioni iesaistītos šajā darbā un izveidot pietiekam labas sistēmas. Protams, mēs esam pie tā strādājuši, un uh, tad, kad šie tīkli jau bija izveidoti, pēc tam jau reģioni varēja rēķināties ar ekonomiskiem ieņēmumiem. Protams, uh, tas nav vienīgais ieguvums, uh, tiek radīts jaunas darba vietas, piemēram, Ja reģionos, eh, ja reģioni bija tikai enerģijas patērētāji, tad tagad ir kļuvuši arī par ražotājiem, un šajā jomā ir radušās jaunas darba vietas, arī energo taupības jomā ir radušās darba vietas. tās nav pilnīgi jaunas, kaut kur no gaisa nokritušas darba vietas. Nē, tie ir cilvēki, celtnieki, kas jau pirms tam ir apguvuši šo rūpalu, un tas ir vietējais darba tirgus, un eh, ja kāds reģions sāk izmantot šādus vietu tīklus, tad uz vietas rodas uh, jaunas darba iespējas. Tālāk pilsoņi un pilsonis. Sistēmas būs veiksmīgas tikai tad, ja uh, būs pēc iespējas plašāka pilsoņu iesaiste, ja viņi ir gatavi šādas sistēmas vispār izmantot. Mēs zinām, kā pilsoņi šīs sistēmas izmantos, ja patiešām redzēs to, cik tās ir vērtīgas, ka, tās ir, ka tām ir kaut kāda jēga. Līdz ar to pilsoņu piedalīšanās šajos projektos patiešām ir no svāra un. pilsoņu iesaista, kopīgā plānošana, piedalīšanās arī izmaksu sekšanā, solāro saules bateriju pirkšanā un tā tālāk. Tas, protams, viss ir ļoti vērtīgi un Tas ir jautājums, eh, kam jāpievērš pietiekam daudz uzmanības. Kādēļ? To esmu minējusi nākamajā punktā, proti eh, jādomā arī par dažādiem izaicinājumiem, proti datu aizsardzību. Piemēram, individuāls energopatēriņš vienā mājasaimniecībā cilvēka dati tiek apkopoti, un tie ir bieži vien dati, kas ir saistīti ar cilvēku privāto dzīvi. Mums jābūt piesardzīgiem šajā kontekstā, tādēļ datu aizsardzību arī esmu minējusi savā ziņojumā. Tas ir viens no galvenajiem akcentiem. Protams, mums ir nepieciešams sistēmas, lai dati varētu palikt anonīmi. Un izpētēji šeit arī ir jānāk talkā. Dati tiek analizēti, bet ja tie būs pieejami visiem, tad, protams, cilvēkiem nebūs nekāda interesa šajos projektos piedalīties. Tālāk. Uh, spēles noteikumi, eh, lai tas vispār varētu gūt panākumus, un ir jābūt arī par valsts atbalstu, par eh, finansējumu. Tagad Šis finansējums ir ļoti ierobežots katrā sektorā atsevišķi, un pašā sākumā es teicu, ka sistēma būs veiksmīga tikai tad, ja te būs tāda starpdisciplināra pieeja, ja būs uh, šāds uh, finansējums vairākām jomām, bet uh, pašreizējā finansējuma sistēmā tas nav paredzēts. Lai vietīgi sāktu darboties, ir jāmaina sistēmas un tas Tas ir tas cietākais rieksts, kas mums ir jāpārkož, jo mums ir uh, jāpārliecina arī komisija. Ja tā vēlas, lai uh, sistēma patiešām būtu panākumiem bagāta, tad ir jāgarantē iespēja uh, uzglabāt uh, enerģiju baterijās, lai to izmantotu, piemēram, uh, transporta sistēmā. Ir uh, jau piemēri, kur vairākas sistēmas tiek izmantotas vienlaicīgi, tas jau sev ir, uh, šāda praksa jau ir atmaksājusies, un, piemēram, IMCO komitejā arī, uh, kas tāds notiek, ir arī vietējās pilsētu spēkstacijas, un ir iespējama šī eh, starpdisciplinārā pieeja un visu beidzot mums ir eh, jāsadarbojas eh, pāri robežām, ir arī pierobežu reģioni Eh, tie atrodas ļoti tālu no, piemēram, no uh, savas valsts centra, bet atrodas tuvāk kaimiņu valstī. Ir arī šie twinning projekti, ir reģioni, kas arī jau mm, gadu gaitā ir ļoti daudz sadarbojušies un ņemot vērā finansējumu Būtu ļoti labi, ja šīs eh, Twin pilsētas, eh, sadarbi, sadraudzības pilsētas izveidot kopīgas sistēmas, eh, sadarbotos arī elektroapgādes jomā. Un ir arī Cēlera kunga ziņojums par šo regulu, un tādā veidā ir domāts par labāku teritoriālās sadarbības pārvaldi. šādi Eiropas sadarbības orgāni, ko uh, savā prie, regulas priekšlikumā min Cēlērkungs, patiešām ir uh, veiksmīgi. Uh, tas bija ziņojums saturs, un tagad par secinājumiem. Gribēju nedaudz papildināt. Īstenībā ziņojumu rakstīju angļu valodā jo tas ir ļoti tāds zinātnisks, tehnisks temats un ir daudz formulējumu, tādu terminu, kas, vāc, kas vācu valodā um, nu, bieži vien nav tik precīzi, vai man ir grūti izvēlēties uh, pareizo tulkojumu vācu valodā. Un es pēc tam paskatījos uz rakstisko tulkojumu, un tur bieži vien ir iznācis kaut kas cits. Jau uh, izstrādāšu ļoti daudz grozījumus par vācu tu, teksta tulkojumu, lai uh, tas patiešām būtu precīzi. Es pārskatīšu arī uh, franču teksta versiju. Jā, nu man poļu valoda ir tik rudimentāra, ka to es nevarēšu izdarīt. Tur es nevarēšu nekādas labojumus tekstā piedāvāt. Tātad angļu valoda. Uh, šis ziņojums ir sagatavots, un ja kādam ir jautājumi par tulkojumiem, ja, piemēram, tehniskie termini jūsu valodā ir neatbilstīgi vai jums šķiet tāda aizdomīga, tad ņemiet par pamatu šo angļu tekstu. Es domāju, ka poļu kolēģi noteikti iesniegs grozījums. Ja jums šķiet, ka poļu valodā te kaut kas ir galīgi aplam pārtulkots, nu tad dodiet man ziņu. Tātad lūdzu pārbaudiet šos terminus, paskatieties, salīdziniet ar angļu versiju, ko tad tas nozīmēs poļu valodā. Tas ir pirmām kārtām, otrkārt. Itre komiteja pat arī ir sagatavojusi ziņojumu, tātad mums bija kopīgas kompetences ar mūsu zviedru kolēģi Itre komitejā sadarbojos patiešām ļoti labi, mēs esam uh, vairāk vai mazāk viensprātis, un ITRE komiteja balsos šonedēļ, un viņu sagatavotais uh, ziņojums tiks integrēts arī mūsējā, un, protams, sekretariātam vajadzēs palūkoties uh, par kuriem ITRE komitejas grozījumiem balsot un kur vienkārši tiks pārņemta tekstā. Nu, tāds tehnisks darbiņš un Itre strādā pie enerģētikas, pie visiem tehniskajiem aspektiem, un es savukārt ziņojumā uh, gribēju vairāk uzsvērt tieši ekonomiskos iegums reģioniem. Paldies! Thank you. Thank you for, for EP. Paldies! Jānis Žina no EPP, es domāju, ka jums nebūs iebildumi arī pārbaudīt. Jā, paldies priekšsēdētāji par doto vārdu. Uh, Es eh, varu pārliecināt jūs par to, ka čehu valodā ir saprotams un kvalitīvs tulkojums attiecībā uz vied eh, tīkliem. Bet situācija, protams, šeit nav vienkārša. Eh, ar pašo terminu smart grid mēs sastopamies ļoti bieži. Un ļoti bieži tas ir saistīts ar tādiem svārstīgiem energoavotiem, eh, piemēram, atjaunīgiem eh, energoavotiem, kas eh, pēc tam tiek integrēti sistēmās. Esmu centies šos problēmu kaut kā atrisināt. Un varbūt, ka es tagad nedaudz pārspīlēšu, bet šīs problēmas uh, ir kaut kas līdzīgs jetiem. Visi zina, ka tas eksistē, bet neviens to nekad dzīvē nav redzējis. Jā, pastāv viedo energosistēma elementi, e, kuri tā vai citādi tiek e, izmantoti energosadalas sistēmās, taču nav pilnībā izstrādāta e, viedās, viedas energosistēmas koncepcija. Jo tas drīzāk pagaidām vēl ir zinātnieku eh, neizpildītais mājas darbs, eh, nevis, eh, nevis tā teikt, izmantošana. Jā, mums ir akumulātori, akumulātori, tas viss ir labi un skaisti. Nu, tad mums ir arī, piemēram, ūdeņraža sistēmas, bet tās visas vēl nav uh, piemērotas tādai ikdienas uh, izmantošanai praksē. Tā kā referentes attieksme, uh, fakts, ka viņa koncentrējas uz vienu elementu, kuru es augtu par viedām reģionālām sistēmām, nevis mm, par viedām energosistēmām. Uh, Šeit e, vairāk notiek koncentrēšanās uz e, vietēju šādu sistēmu izmantošanu, ja šādas sistēmas e, kļūtu pieejamas. Es šeit varu tikai piemetināt, ka es lūgtu komiteju izanalizēt, cik lielā mērā investīcijas tā saucajās viedajās energosistēmās Eiropai izmaksās jo skaitļi, kas līdz šim ir uzpeldējuši, ir visai pārsteidzoši. Jā, protams, ir daudz pozitīvu uh, elementu, bet, protams, ka to visu ir jāsalāgo ar izmaksām. Kas, manuprāt, ir vislabākais šajā ziņojumā? bet tas ir jautājums par datu aizsardzību. Ja sistēmas, ja mēs gribam, lai sistēmas vispār darbojas, mums ir jābūt pieejai datiem mājasēmniecību vai tīri personiskā līmenī. Un ja šie te dati nokļūs nepreizajās rokās, tas varētu būt ļoti bīstam. Tāpēc šis jautājums noteikti būs jāatrisina. Un Es domāju, ka referente ļoti atbilstoši par to brīdina savā ziņojumā. Ir arī daži jautājumi, kas, manuprāt, ir diezgan pretrunīgi ziņojumā. Piemēram, aicinājums noteikt saistošus mērķus līdz 2030. gadam trijās jomā - tātad emisijas, atjaunīgie energoavoti. Nu, visi šie jautājumi ir tādi, kas joprojām nav izdiskutēti, diskusijas turpinās, un es pat nezinu, vai te var iesniegt kādus grozījumus, kas varētu kaut kā mīkstināt šo sadaļu. Nu, eh, kas attiecas uz iespējam pozitīvo ieteksmu uz vietējo darba tirgu. Man liekas, ka fotovoltāžas, jeb saules bateriju izmantošanas pieredze vislabākā ir Ķīnā. Un es eh, esmu diezgan, eh, pē, nu, teiksim, skeptisks, jo, nu, kaut kāda pozitīva ietekme jau uz darba tirgu tas viss atstās, bet cik lielu, kas attiecas uz nepieciešamiem priekšnoteikumiem lai eh, radītu un izstrādātu viedās energosistēmas. Šajā sakarā es pilnīgi vēlētos piekrist referentei. Mums vajag uh, nodrošināt šos pamata priekšnoteikumus un uh, virzīties uz priekšu piesardzīgi. Vēlētos atgādināt biodegvielu neseno vēsturi. Mēs bijām ārkārtīgi entuziastiski noskaņoti un iekļāvām mērķi 10% biodegvielu, energoresursu mikslī, bet jūs labi zināt, ar ko tas viss beidzās. Un nebūtu labi atkārtot tās kļūdas, ko mēs jau esam pieļāvuši ar saules enerģijas izmantošanu. E, reģionālās sistēmas, reģionālie viedīgli, jā, protams, bet mums ir tomēr ļoti rūpīgi jāizsver viss seks. Uh, Paldies eh, sociālistu vārdā Karina Kalenbach lūdzu. Godātā priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi, sākumā vēlējos pateikties Šrēters kundzei par to, ka mēs varējām ar viņu sastrādāties tik labā garā, tik eh, labā gaisotnē. Viņi mūs izaistīja patiešām ļoti labi, un mums ir uh, jāsamazina CO2 emisijas, jāsamazina energoatkarība, jāpaukstina energoavotu izmantošana un energoefektivitāte. Šos četrus mērķus mēs sasniegsim tikai tad, ja iesaistīsim visus spēlētājus, neatkarīgi no tā, vai šie cilvēki nāk no energojomas vai no citas jomas tika jautāts, vai kas tāds vispār ir iespējams, nu, varbūt eh, ne no pašas pirmās līdz pēdējai dienai, bet, piemēram, Austrijā ir, kāda reģion, ir kāds reģions, kas ir pirmais reģions, eh, kas pirms 15 gadiem vēl neražoja elektrību vispār, un šo rudenu mēs paši varam saražot elektrību visam patēriņam un mēs varētu varbūt pat nākamgad elektrību eksportēt. Un, ja mēs runājam par pirmā mērķa reģionu Eiropas Savienībā, kas 97. Eh, gadā vēl saņēma eh, phasing out līdzekļus un 100 miljoni eiro tika saņemt no struktūra fondiem eh, un tika ieguldīti tieši šajā uh, projektā tika celti vēja ģeneratori, un Šrēders kundze teica, ka jā, protams, tika radītas jaunas darba vietas tradicionālajās tradicionālajos sektoros, piemēram, būvniecībā, un tā tas notika arī pie mums. Mēs radījām apmēram tūkstošu jaunu darba vietu, ir uh, 23 jauni vēja ģeneratoru parki. Tas, protams, nāk par labu gan ekonomikai, gan arī uh, ekoloģijai. Esam krietni samazinājuši CO2 emisijas, pateicoties tieši šim uzņēmumam, šim projektam. Tagad reģionā ir izveidota arī jauna ārodskola, un tur var uh, apgūt zinības tieši tādi cilvēki, kam būs iespēja nākotnē darboties šajos tirgos. Tur eh, tagad ir arī eh, īpašas eh, prakses vietas jaunajiem vēja enerģijas inženieriem un jau uh, ir 160 darba vietas, kas ir saistītas tieši ar jaunajām enerģijām un tādā veidā mēs varam pārliecināties, ka pateicoties inteliģentām sistēmām var gūt gan ekonomisku, gan ekoloģisku labumu. Tieši tādēļ šis ziņojums ir tik svarīgs un finansēt var ne tikai uh, tīklu veidošanu, bet uh, veidot, veidojot arī uh, uzkrāšanas iespējas. Protams, tas viss var darboties pietiekami labi, ja mēs pirmām kārtām iesaistīsim pilsoņus un otrām kārtām parūpēsimies par pēc iespējas augstāku datu aizsardzības standartu ievērošanu. Uh, Savādāk diez vai kāds eh, pārāk eh, vēlēsies pāriet no centralizētajām sistēmām uz decentralizētajām. Paldies! Lambert van Nistelrooy. Liels paldies, Van Nistelrooy kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labprāt vēlējos papildināt Jāna Brežīnas teikto. ziņojumā izvēlētā ievirze man patiešām šķiet simpātiska. Protams, mēs vēlamies veidot tādu ekonomiku, kas rada maz izmešu, vēlamies būt eh, energo neatkarīgi un reģionālas attīstības komitejai eh, būs cerams eh, pietiekami liels atbalsts, lai šo ziņojumu varētu pieņemt arī plenāru sēdē. Es sapratu, ka te ir arī saistoši mērķi, par to mums noteikti būs jādepatē. Te ir tik runāts arī par valsts atbalstu. Mums par to noteikti vēl ir jāpalauz galva. Protams, var arī veicināt izpēti, var to subsidēt, subsidēt ja mēs runājam par viedtīkliem. tīkliem brīvās ekonomikas apstākļos, es domāju, ka vajadzētu arī padomāt, kā finansēt tieši šādus projektus. Tas ir patiešām ļoti svarīgi. Un pagaidām ziņojumā tas ir tā ļoti, ļoti vispārīgi minēts. Es domāju, ka uh, runājot arī, piemēram, par uh, iepirkumu un konkursiem, to vajadzētu precizēt tie ir visai aktuāli politiski jautājumi, kas noteikti šeit ir jāizgaismo tā spilgtāk. Domāju, ka mūsu grupa varētu visā vismā atbalstīt šo ziņojumu un, ja mēs runājam par tādu viedu specializāciju, mums, protams, ir jāpadomā par labāku jaunās paudzes izglītošanu. Mēs varam, piemēram, šeit uzsvērt, ka ir jāaudzina jauna inženieru paudze. Un vakar vakarā es tikos ar pārstāvjiem no Ziemeļa Holandes. Viņi šo reģionu ir nodēvējuši par enerģijas ielēju. Tur arī ir jauns izglītības iespējas radītas. Nu, domāju, šādas iespējas pastāv arī citos reģionos un ir jāveido sinerģijas, un tas noteikti ir jāpiemina. To noteikti var tematizēt, domājot gan par konkurētspējas uzlabošanu, gan par sadarbību starp reģioniem. Un pateicoties jaunajam regulējumam, ir iespējams to stimulēt. Varbūt, ka ītri to darīs, bet, jā, es sapratu, ka ītre komitejas punkti tiks pievienot mūsu tekstam, bet kuri tad būs tie tieši ītre komitejas pārziņā esošie punkti? Mums jāsaprot, kā balsot. Un Atminēsimies arī apvārsnes 2020 programmu, tur ir minēts Eiropas Inovācija un Tehnoloģija institūts, un, protams, ir šie, šīs uh, zinātnes kopienas, uh, un viena no tām ir atvēlēta tieši vietīkliem. Un mēs vēlamies šos eh, piecus centrus Eiropā, tie jau ir izveidoti, un Mēs, protams, vēlamies būt arī uh, attīstības priekšgalā, un šie izglītības centri arī ir jāveido, un šie kits, protams, ir jāstimulē. Nu, visā visumā ziņojums patiešām ir uh, labi pārdomāts, un domāju, ka to varēs vēl uzlabot, un noteikti Tas nāks par labu uzņēmumiem, mūsu pilsoņiem, un eh, arī temats ir vienkārši izcils, un te ir runāts par saistošiem mērķiem, arī energojomā, protams, to ir iespējams vēl vairāk noslīpēt. Mums ir jādomā par vairāku energoavotu izmantošanu, un mēs gribam arī veidot šo sasaisti ar jaunām metodēm, un, protams, arī patērētāji paši varēs kļūt neatkarīgāk. Varbūt vienā brīdī viņi paši varēs izvēlēties, kādu enerģiju izmantot, eh, ko darīt ēkā, kurā viņi dzīvo, un tā tālāk. Es domāju, ka tas arī patērētājs padarīs daudz spēcīgākus savā izvēlē. Un nākamgad, nu, jau būs vēlēšanas, un domāju, ka šis ir ļoti izdevīgs temats tieši pirms vēlēšanām. Tas mums piedāvā labas iespējas. Paldies par ziņojumu. Thank you, Nikos Fizohelos. Eh, ευχαριστούμε πολύ την... Paldies. Kristolus kungs nākamais. Jā, Protams, ka viss tas ir ļoti noderīgi un ka tas ir eh, svarīgi no vīdes viedokļa, arī no ekonomiskā viedokļa, arī darba vietu radīšanas ziņā tas ir svarīgi. Bet nedrīkst aizmirst, ka tas ir ļoti svarīgi mums kā komitejai. Mūsu komitejas darbības joma ir reģionālā attīstība, un tieši tādēļ tas ir svarīgi. Un ir svarīgi, ka mūsu komiteja šobrīd strādā pie šī ziņojuma. Nestoties to, ka mums pašlaik varbūt ir grūtības ar atjaunīgiem enerģijām. Un pat neskatoties to, ka e, tās ir varbūt nedaudz dārgākas, kaut gan lielā mērā tas tā vairs nav. Mums tomēr ir jāsaskata, ka notiek dažādas dabas katastrofas ASV, Sardīnijā, Filipīnās, Rodas salā, Grieķijā. Tātad tas, ko mēs nodaram videi, beigu beigās izmaksā ārkārtīgi daudz. Uh, Piemēram, ASV 3,5 miljardi zaudējumu, Filipīnās eh, tūkstošiem upuru. Tā kā ir daudz saprātīgāk investēt jaunu uh, zinātnisku risinājumu meklēšanā, nevis eh, izvēlēties nemaksāt to cenu, ko maksā klimata pārmaiņas. Faktiski tam ir jābūt mūsu enerģētikas veidošanas modelim. E, ko mēs e, saprotam ar šo saprātīgo viedo attīstību? E, mēs ar vietīkliem varam, piemēram, nodrošināt nelielai pilsētai enerģiju, kas tai nepieciešama, lai gan šobrīd varbūt šī pilsēta ir enerģijas importētāji. Nu, piemēram, Krētas salā vai kādās citās Grieķijas salās. 700 miljonu mēs katru gadu tērējam uh, enerģijai. Ja mēs to visu investētu vietīkli izveidē, mēs iegūtu daudz vairāk. Tādēļ ir svarīgi uh, viedās energosistēmas veidot, jo tajās var izmantot visdažādākos modeļus un sasaistīt uh, ar ražošanas sektoriem, turismu sektoru, kuģniecību, varbūt pat ar kūģu maršrutiem, kas savieno salas ar kontinentu. Ko tad trojka šobrīd prasa? Respektīvi iekļaut to, ko mēs šobrīd prasām. Uh, respektīvi nevajag apgriezt algas par 700 miljoniem, bet gluži pretēji investēt 700 miljonus vietīklu izveidē. Un izmantojot šādu stratēģiju, mēs varam mazināt uh, nevienlīdzības starp dažādu reģionu attīstību. Ir reģioni, kam ir jāimportē pilnīgi viss - pārtika, enerģija, uh, jāmaksā par kuģu satiksmi, cietzemi un tā tālāk. Ja viņi varētu izmantot atjaunīgās enerģijas, un tas visiem šiem procesiem varētu palīdzēt. Tātad tas viss ir jāsasaist ar transporta sistēmām, starp citu arī ar kuģu būvētavām, kuras pārdzīvo krīzi. Un tas viss ir svarīgi 2000, tad, tad laika periodā no 14. līdz 20. gadam, tātad jauniem finansēšanas eh, periodam, šis lietas ir jāplāno, bet, lai varētu kaut ko plānot, ir jāpārzina šīs eh, lietas. Ir reģioni, kas ir ļoti tālu attīstīti, taču eh, ir reģioni, kuros neviens par vietīkliem neko padzirdējis nav, tā kā ir svarīgi viņus informēt Eh, un darīt uzmanīgus uz šādām iespējām. Eh, vēl kāds jautājums, kas ļoti skaidri parādās Elizabetes ziņojumā, tur ir teikts, ka atsevišķas valsts atbalsta kategorijas tiek uzskatītas par atbilstošām un savienojamām ar uh, kopējā tirgus prasībām, jo pats tirgus Eh, nu, neiesaistīsies projektos kaut kādos stipri attālinātos reģionos, lai attīstītu vietīklus privāti uzņēmēji to nedarīs. Tā kā tie ir reģioni, kalnu rajoni, salas, kur mēs varam atļaut, eh, pieļaut šādu valstu atbalstu. Un tad aprakstīsim šos reģionus eh, Jā, ļoti attīstītās vietās, protams, ka būs eh, privātais finansējums un arī valsts finansējums, bet atpalikušiem reģioniem šāda palīdzība būtu pieļaujama un tam būtu jābūt saskaņā ar iekšējā tirga Eiropas komisijas vārdā. Skaringen kungs, kundze, jūs esat šeit, jā, lūdzu. Jā, liels paldies pārstāv reģionālas vidas politikas direktorātu un ir arī enerģētikas ģenerāldirektorāta pārstāva, kas varbūt papildinās dažus aspektus. No komisijas puses mēs piekrītam par to, ka reģioniem ir uh, izšķiroša loma šajā jomā, lai sasniegtu e, enerģi, ar enerģētikas saistītos mērķus, un kas saistīts ar šo ziņojumu, mums ir jātransformē visa sistēma kopumā, uh, Tā kā tas būs saistīts ar e, zinātniskiem pētījumiem, izpēti, nu, piemēram, tāpat enerģijas uzglabāšana. Kā jūs zināt, mēs gaidām tiešām e, pastiprināt investīcijas tieši šajā virzienā, gan atjaunīgajās enerģijās, energoefektivitātē, vietīklos, visā sistēmā un arī zinātniskajā pētniecībā un inovācijās. Kas attiecas uz vietīkliem, uh, tad mēs, protams, sagaidām arī privāta sektora investīcijas, bet mēs vēlētos rosināt strādāt uz to, Eh, lai izmantojot finanšu instrumentus un apkopojot to ar dažādiem aizdevumiem, grantiem, kredītiem un tā tālāk izveidotu tādu schēmu, kas piesaistītu vairāk privātā finansēm ar minimālu uh, valsts naudas piemērošanu. Kā Brezinskungs sacīja, mēs vēl esam tikai pašā ceļa sākumā viedīklu attīstīšanā, un publiskās investīcijas varētu spēlēt būtisku lomu, lai attīstītu kaut kādas vietējos pilotu projektus, demonstrāciju projektus, lai patiešām atklātu, modeļ, kāda modeļa labi darbojas šajā jomā un kādā veidā mēs varam novērst esošās jo uh, tehniskās neskaidrības un arī netehniskās problēmas. Un tas viss padara šo ziņojumu ļoti saulēcīgu un liederīgu, reģioniem, īpaši pateicos viņam pateic, eh, praktiskajiem piemēriem, kas tiešām parāda, kāda pieredze jau eksistē, lai sniegtu uh, iedvesmu citiem reģioniem par to, kā šo finansējumu šajā jomā varētu izmantot. Arī no komisijas kopējā uh, zinātniskā pētījuma ir izveidota interaktīva karte, kur jau var redzēt, kas dažās Eiropas vietās šajā jomā tiek darīts. Jā, un tas ir arī saistīts ar valsts atbalsta modernizāciju, kas pašlaik notiek, un tā arī ir pieminēta ziņojumā. Un, kā jūs zināt, nākotnes vadlīnijas uz palīdzību eh, vīdes projektos, tas vēl joprojām tiek apspriests, un tur notiek konsultācijas par to, mm, kādi ieguldījumi tad galu galā tiks šeit ņemt vērā. Tā kā Eh, šo operacionālo programmu sagatavošana pašlaik notiek, un kā, un kā Kristo Heloskungs minēja, ir svarīgi informēt reģionus eh, par to, kā var izmantot kohēzijas fondu finansējumu, lai virzītos priekšējā jomā. Paldies par šo ziņojumu. Un tagad došu vārdu savai kolēģei. Thank you, and, and thank you, Madam Chair, for giving. Paldies priekšsēdētāji, ka devāt uh, um, mums iespēju izteikties. Uh, un arī mēs uh, strādājam pie vietīkliem. Vēlos pakomentēt to, ko teica mana kolēģa, jo sevišķi uh, attiecībā uz uh, jau esošajiem vietīklu projektiem, un, uh, kuros jau ir ieguldīti no, līdzekļi nebūtu precīzi uzskatīt eh, vietīklus eh, par tādu mirāžu vai ne, mm, nēsošu jēdzienu, jo pastāv reāli piemēri, kur jau ir redzams, kā darbojas šādi vietīkli reģionālā līmenī. Es pilnībā piekrītu, ka tas vēl nav, ne, ka tas vēl nav pietiekamā līmenī un ka šī joma vēl nav pilnībā attīstīta. Tomēr eh, mēs apzināmies jau paveikto un kādas problēmas pastāv un centīsimies jau paplašināt eh, vietīklo eh, mērogu Eiropā. Praksē mēs redzam dažādus piemērus, kā šādi vietīkli tiek īstenoti reālajā dzīvē. Pagājušajā nedēļas nogalē, piemēram, mēs redzējām, kāda uh, kāds kaitējums var tikt nodarīts, ja elektrotīkli nespēja tikt galā ar dažādiem eh, eh, ekstrēmiem laikapstākļiem un dažāda veida um, sarežģījumiem. Manuprāt, es, manuprāt, tas parāda, kā vietīkli ir jāturpina atbalstīt. Mm, es domāju, ka ziņojumā, mm, ļoti labi, ka ziņojumā tiek uzsvērta datu aizsardzība, datu privātums. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un to nedrīkst eh, atstāt novārtā. Lai varētu īstenot vietīklu, eh, vietīklu, eh, vietīklu koncepciju. Tomēr pilsoņiem ir ne tikai jābūt iesaistītiem, lai viņi justu reāli labumu no šiem vietīkliem, bet viņiem arī ir jāsajūt konkrēti, konkrēti ieguvumi, kādus viņiem sniegs šādi vietīkli. Ir ļoti svarīgi, ka e, ļoti svarīgi ne tikai aizsargāt datus, bet arī pilnībā kontrolēt uh, datus un jāspēja izšķirt, kuri, kurus datus drīkst nodot kurām iesaistītajām pusēm. <clears throat> ļoti bieži tīkla operators ir tas, kurš eh, lēm, kā dati tiks izmantoti. Tomēr pilsonim, uz kur attiecas attiecīgie dati, um, um, tad viņam ir jāspēj arī uh, jāspēj izsekot, kā viņa dati tiek izmantoti. Tas ir viens kas ir eh, viens, tā viena no manām piezīmēm, kas ir saistīta ar eh, vispārējām sistēmām. Ehm, tad šajā ziņojumā tiek uzsvērta sistemātiska pieeja, sistēma, tomēr netiek eh, uzsvērti, uzsvērti, uzsvērts, kā tad jādarbojas viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem. Uh, Eh, šī ir tāda, šis ir nopietnas sarežģījums. Eh, mēs pamazām sākam izmantot eh, vied, viedos elektroenerģijas skaitītājus, tomēr mums ir tie joprojām jāuzlabo, lai pilsoņi un individuāli patērētāji, ne tikai operatori, varētu izsakot šiem datiem. Jo projām, te jau, protams, pastāv uh, dažādas nepilnības, nepieciešami uzlabojumi. Uh, Eh, tādēļ mums ir nepieciešams politisks atbalsts no parlamenta un padomes. Un visbeidzot, ziņojumā ir uzsvērts, ka ne, jāiesaista ne tikai dalībvalstis, bet arī reģionālās eh, valdības eh, un struktūra fondi. Tomēr mums ir jādodas vēl dziļāk un jādodas pie pašvaldībām, jāiesaista pašvaldības, jo arī tām piemīt svarīga loma. Mums, kā, mums ir jāsadarbojas komisijai un parlamentam Eh, parlaments ir bijis ļoti viesmīlīgs eh, dažādu pasākumu rīkotājs, iesaistot eh, pašvaldību vadītājus. Un tad mums jāmēģina mm, viņus motivēt, lai vie, ne tikai vietējās valdības, ne tikai reģionālās valdības, bet arī pašvaldības redzētu šādu vietīklu labumu, labumus. Paldies. Elizabete, jums lūdzu divas minūtes, jo mums jāsāk runāt par nākamo ziņojumu. Tādēļ lūdzu izskieties īsi. Varbūt nu diena lakoniska. Pirmkārt par darba vietām. Eh, saules baterijas par katru cenu nav jāražo tieši tajā reģionā, kur tās tiks izmantotas. Mēs domājam arī par dažādiem eh, maziem tehniskiem darbiņiem, smalkiem tehniskiem darbiem, instalācija, eh, pārbaudes arī informācijas tehnoloģija jomā. Protams, jums nevajag strādāt tiešā veidā ražošanā, piemēram, ražojot vēja ģenerators vai ko tam līdzīgi, lai radītu jaunas darba vietas. Mēs runājam par celtniecību, par inženieriju, par IKT, par elektriskajām instalācijām, arī remontdarbiem. darbiem Un, piemēram, apkuras iekārtas arī tur ir uh, radušās daudz jaunas darba vietas, uzstādot apkuras katlus un tā tālāk. Tās ir reģionāls darba vietas, kas jau ir uz vietas bijušas, bet, protams, ir nepieciešama arī īpaša apmācība, lai šādus cilvēkus uh, sagatavotu profesijai. Es gribēju pateikties arī Karinai Kadenbahai, ka viņa to pieminēja. Fotovoltaiskās ierīces, saules baterijas, tā nav vienīgā energo ierīce, var izmantot arī geotermisko enerģiju. Uh, arī ir uh, hidroelektrostacijas pat kalnu reģionos. Tā tad ir daudz un dažādi energoavoti. Mēs nerunājam tikai par saules enerģiju. Nu, katrā reģionā situācija ir pilnīgi atšķirīga, kurā vienā vairāk izmantos vēja, citā saule un tā tālāk. Gribēju pateikties komisijai, ka tā arī uh, precizēja, ka ir iespējams uh, iet pa jauniem, neatklātiem ceļiem, un uh, šie piemēri vienkārši ir tik uh, pārliecinoši izcili, ka ir uh, vērts tos paplašināt un ar tiem iepazīstināt arī pārējos, lai arī citi gribētu piedalīties šādos projektos. Protams, ir jāinvestē brīvajā tirgus ekonomikā, bet es gribēju pateikties komisijai, ka tā vēlreiz precizēja, ka uh, valstis uh, var um, palīdzēt um, veicināt investīcijas, un tādēļ mums ir jāpieprasa uh, šāda starpdisciplināra finansējuma pieeja, lai valsts patiešām varētu šādas investīcijas stimulēt. Uh, Lambert kungs viedā stabilizācija. Nu, ļoti jauki, to mēs varam iekļaut. Es noteikti, jūs manī radāt dzirdīgas ausis un komisija runāja par kontroļu svītrošanu. Labi, mēs to varētu uzlabot un vietējās pārvaldes, mēs, protams, par to domājām, mēs varam to vēl labāk precizēt tekstā. Viedie skaitītāji tie bija iekļauti sākumā tekstā, bet mums šķita, ka tas drīzāk atbilstu ītra komitejas kompetencijām, tādēļ mēs tos no teksta izņēmām. Nu, tas arī vienlaicīgi ir atbildot uz jautājumu, ar ko tad īsti nodarbojas ītra. ITR jau ir izstrādājuši kompromisu grozījumus, nu, ja viņi nebūs to pietiekami uh, labi pāredzami iekļāvuši tekstā, tad mēs to varam vēl uh, piemetināt, un uh, es domāju, ka plenārsēdē tas noteikti tekstā parādīsies. Uh, Es patiešām ar nolūku a, a, nepieskāros, neķēros klāt visiem šiem tehniskajiem jautājumiem. Un ja itra tekstā tas neparādīsies, tad es parūpēšos, lai tas parādītos mūsu komitejas tekstā, un tad skatīsimies, kā rīkoties tālāk. Liels paldies par sadarbību. Es domāju, ka tas galu galā būs ļoti labs ziņojums. Paldies par visiem ierosinājumiem a, un priekšlikumiem. Paldies! Thank you, Elizabeth. Good feeling of the report. Mm -hmm. Man ir tā laba sajūta, ka ši, e, par šo ziņojumu un paldies par jūsu izmantoto pieeju. Domāju, ka nosūtīsim šo ziņojumu uz, e, nosūtīsim to ēnu referentiem. Šobrīd e, grozījums var iesniegt līdz 28. datumam, tas ir rītdien līdz pusdiena laikam, un par to mēs balsosim decembra sanāksmē. Tātad varam pāriet pie piektā punkta mūsu darbu kārtībā. Mums ir, mūsu laiks ir ierobežots, tādēļ vēlos brīdināt visus, kas izteiksies. Izteikties īsi, mums būs Lukacievskas ziņojums par uh, biorūpniecības uh, kopuzņēmumu. Došu viņai vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties ēnu referentiem, jo sevišķi koordinatoram Lamberta kungam Un esmu ārkārtīgi eh, pateicīga, ka viņš kā itra komitejas pārstāvis tajā visā iesaistījās. Es ceru, ka mūsu ieteikums itre atbalstīs. Dāmas un kungi, es esmu pārliecināta, ka jūs visi apzināties. Viens no nopietnākajiem izaicinājumiem, kuri, kur, ar kuriem mēs ir jāsaskars, ir enerģija mums eh, ir jākļūst pēc iespējas eh, neatkarīgākiem eh, energo avotu ziņā un ir jāsamazina mūsu atkarība no naftas produktiem. Tādēļ ir nepieciešams jaunas iniciatīvas. Mums ir vajadzīga rūpniecība, kuras pamatā ir bioloģiskas izēvielas. Kāds ir šī ziņojuma mērķis? Šī ziņojuma mērķis ir radīt partnerības starp biorūpniecības nozarēm un Eiropas Savienību, lai izveidotu kopuzņēmumu un to finansētu tā izveidotāji, kas attiec uz resursiem 2014. līdz 2020. gadā. No viena miljārda, tas saņemtu vienu miljārdu eiro no ES un līdz trim miljardiem eiro no konsorcijiem. Nākamais jautājums ir, nu kas tad ir konsorcijas? Atbilde, ka tā ir tāda nekomerciāla organizācija, kas pāraudzītu vērtības ķēdi, ko radītu bio uh, rūpniecība. Tā, tā, tā, tajā tiktu iesaistīts arī IT platformas un tirgot, tir, tirgotāju organizācijas. Šobrīd konsorcijā ir aptuveni 16, 16 uh, uh, locekļi, piemēram, KLM. Mums ir astoņas pētniecības institūcijas, universitātes un jauni uzņēmumi, kuri mēģina, kuri meklē jaunus energoavotus. Manuprāt, ir acīm redzams, ka šāda veida sadarbība Eh, palīdzētu atrisināt virkni ekonomisku problēmu. Tomēr ne, eh, iegūmi nebūtu tikai ekonomiska rakstura. Šāda, šāda projekta vērtība līdz 2020. gadam eh, tiek iznovērtēta 2 miljārdu eiro apmērā. Tā arī radītu darba vietas un uzlabotu uh, situāciju lauku uh, apvidos. Šīs iniciatīvas mērķis, kā jau teicu, ir izveidot kopuzņēmumu, kurš ir balstīts uz PPP, ja publiska privātu partnerības starp komisiju un eh, rūp, nu, eh, rūpnie, nu, nozerēm un rūpniecības nozerēm. Tas, eh, tas sekmētu inovācijas un jaunu, enerģi, ener, jaunu enerģijas avotu izveidi. Uh, mēs varētu ražot enerģiju no Eiropā pieejamās biomasas, mēs varētu sekmēt jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas nostiprinātu uzņēmējdarbību visos līmeņos. Sākot no biomasas piegādātājiem līdz eh, lauksaimniekiem, līdz <clears throat> pārstrādes eh, eh, uzņēmumiem un patērētājiem. Tas ir izveidot saiknes starp dažādām apakšnozerēm palīdzētu izveidot jaunas, modernas eh, biopārstrādes iekārtas un eh, ražotnes. Reģioni, kur ir izvēlējušies, ka specializēsies biorūpniecības eh, nozarē, vēlas piedalīties un arī tiek uzaicināti piedalīties šajā iniciatīvā. Piemēram, Eiropas Investīcija banka ir iesaistījusies šajā projektā. Uh, Es uzskatu, ka šiem reģioniem ir jāsniedz eh, visas iespējas aktīvi iesaistīties šajā novatoriskajā tirgū. Kad es strādāju pie šī atzinuma, es centos pēc iespējas vairāk koncentrēties uz, uz lomu, kāda šādai sadarbībai būtu. Un es mēģināju noskaidrot, kā reģionālās valdības un pašvaldības varētu sniegt savu pienesumu, lai šāds kopuzņēmums varētu veiksmīgi darboties. Manuprāt, augšupvērstā pieeja ir tā, kur mums vajadzētu izmantot, lai e, šis projekts būtu veiksmīgs. Mums ir jāiesaista vietējie uzņēmumi un organizācijas mums eh, ir jāmēģina izveidot vai vismaz jāsekmē eh, sa sabiedrības iesaistīšanās, sabied tāda sabied sabiedrī sabiedrības eh, izpratne par ilgtspējīgu attīstību. Mums ir jānostiprina sadarbība starp publiskām iestādēm, valsts iestādēm, rūpnieci, rūpniecīskām organizācijām, ražotnēm un sabiedrību. Uh, Šāda veida kopuzņēmums ir tas, kas būs šāda projekta panākuma atslēga. Šā, mūsu pieeja palīdzētu izveidot jaunas darba vietas, nostiprināt sadarbību starp visiem, visām iesaistītajām pusēm. Es arī centos eh, pievērst uzmanību intelektuālā kapa, intelektuālās kapacitātes eh, potenciālam un kā to varētu vislabāk izmantot <clears throat> jāņem vērā uh, dažādi vietējie apstākļi. Man nebija pārāk daudz, la... man nav pārāk daudz laika, tādēļ es vēlētos ne tikai runāt, bet arī vēlreiz pateikties visiem, kur bija iesaistīti šajā iniciatīvā un šajā, šajā atzinuma izstrādāšanā. Un labprāt uzklausīšu jūs komentārus. Uh, Lamberta kungs eh, nezina, ka jūs viņam pateikāties, pateicāties par šo sab, sab, svarīgo sab, sabiedrību, jo viņš nav klāt. Vēlos eh, var tagad aicināt eh, Nilsena kungu kā ēnu referentu no sociālistu partijas izteikties. Ja. Tack så mycket. Jag ska tacka för Paldies, es gribēju pateikties par šo atzinumu. Protams, vienmēr ir iespējams kaut ko uzlabot. Es pats nāku no Ziemeļzviedrijas. Mēs, protams, tāpat kā Somija, varētu izmantot ļoti daudz biodegvielas un varētu to arī ražot noteikti jāatminas, ka veidojot šādas mm, kopuzņēmumus, ir jāpanāk, lai tie, kas maksā visvairāk, varētu arī noteikt toni. Un tas jāņem vērā arī attiecībā uz konsorcijiem. Protams, ir jāiesaista arī uh, mazi reģioni. Nevar, teikt, nevar būt tā, ka KLM un Unilever būs vienīgie, kam te būs teikšana. Mums ir jābūt aktīviem, ir jāiesaista reģioni izstrādājot reģionālu biodegvielu stratēģiju. Ir ļoti jauki, ka mūsu komiteja var strādāt pie šī ziņojuma, jo e, šādas biorūpniecības nozares, protams, ir dzinēja motors vietējai izaugsmēji. Es gribu teikt, ka sadarbība ar referentu bija ļoti laba, bet gribēju jūs nedaudz brīdināt, proti maziem spēlētājiem bieži vien ir pārāk maz e, noteikšanas. Paldies! Uh, Paldies! Vai Bebeča Fernandes ir zālē? Tad jums vārds. Zaļo, zaļo vārdā. Vai jūs nevēlaties izteikties? Nu, ja nē, tad, um, tad mums nav neviens cits pieteicies izteikties. Fanisterai kungs varbūt. Anist... Nisteroja kungs. Jā. Vai 11. itra komitejā mēs uh, diskutēsim par šo jautājumu. E, GTI. Tad šeit, e, tā ir rūpniecības komiteja, un te mēs faktiski runājam par uh, rūpniecības uzņēmumiem. Un tas ir tāds milzīgs projekts, ļoti mētiecīgs projekts. Mums uh, ir jāuzņemas atbildība par ļoti uh, lieliem līdzekļiem. Te runa par vienu miljārdu, jo projām mm, norisinās diskusijas, kāda būs precīzā summa. Uh, un 2,8 miljārdus ir ieguldījušas rūpniec, ieguldījušas rūp, ieguldījis rūpniecības sektors. Tātad tas ir nopietnas saistības. Mēs ne tikai pētām situāciju, bet mums ir reāli ieguldījumi, lai īstenotu biorūpniecību, šo biorūpniecības kopņēmu projektu. Vēlos uzsvērt uh, Elizabetes uh, viedokli, jo uh, Eh, šobrīd ir tik liel, liels uh, uzsvars uz tehnoloģijas un šīs pieejas izplatīšanu, ka uh, nu, ir jāpavērtē, kā tad bija pagātnē. Uh, un kāda ir pieredze citās, kāda pieredze ir bijusi citās valstīs iepriekš, mēs redzam, ka uh, pieredze ar šādām iniciatīvām, tā saucamajās vecajās dalību valstīs, eh, eh, nu, ir, ir jāņem vērā. Nu, mēs runājam par konverģences eh, reģioniem, un mēs šos projektus bieži vien vēlamies īstenot jaunajās dalību valstīs. Ja mūsu darbība nav pietiekami mērķtiecīga, Eh, nu, tad eh, mēs nebūsim pietiekami veiksmīgi. Vispār šo projektu var īstenot jebkur, piemēram, Rumānijā un, un dažādos citos reģionos. Ir, ir jāmēģina, eh, kon, jāmēģina darboties ļoti mētiecīgi, iesaistot gan rūpniecības uzņēmumus, gan sabiedrību, gan dažādas pētniecības iestādes. Uh, Mm, manuprāt, koordinācijas eh, eh, izmantošana un dažādu instrumentu izmantošana, lai eh, nodrošinātu šo sabiedrību, ir sadarbība ārkārtīgi apsveicama un nevajadzētu izslēgt kaut kādus reģionus, koncentrēties uz kaut kādiem konkrētiem uzņēmumiem. Tātad tā ir tāda plašāka programma. Mm mums šajā komitejā ir ļoti svarīga loma. E, jo ir jāizmanto tie resursi, kā, kādus sniedz jaunas tehnoloģijas. Tad šis projekts būtu jāizteno visur, kur vien iespējams. Tādai biorūpniecībai, bioekonomikai ir ārkārtīgi liels potenciāls. E, lauku teritorijās un it visur. Eh, liels paldies par šo eh, atzinumu un eh, es centīšos uzturēt saziņu ar kolēģiem un uzklausīt viņu ieteikumus. Gari ziņošu jums, kāds, kādi tad ir rezultāti mūsu diskusijai pēc 2011. Paldies! Paldies, Lambert! Kā saprotu, mums ir Ferachteta kungs no Eiropas komisijas. Vai jūs vēlētos uh, izteikties? Lūdzu. Thank you, Chair. It's, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Mans vārds ir frakt, uh, uh Fraktets, un es esmu no uh, pētniecības ģenerāla direktorāta. Uh, paldies par referentei par ieguldīto darbu, par šo lielisko ziņojumu tas ir ārkārtīgi liederīgs un informācijas bagāts. Mm, mēs piekrītam, ka ir jāintegrē reģionālā dimensija, jāiesaist eh, arī reģionālā līmeņa iesaistītās puses un eh, jārīkos atbilstoši reģionālajām stratēģijām. Tāpat arī eh, ir jāiesaista visas interesētās puses pēc iespējas pilnīgāk. Mēs ieteiksim Eh, ieteiksim eh, regulu, kur varētu atbalstīt šī projekta īstenošanu. <clears throat> Vēlos pakomentēt eh, Nilsena kunga teikto attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu. Šādai iniciatīvai ir jābūt pilnībā caurskatāmai, atvērtai Tātad e, tās nebūs tāds izredzēto klubs. Te ir jāiesaist e, visi, kas no tā varētu gūt labumu. Tā skaitā reģionālās vāras iestādes. Reģioniem te būs īpaši svarīga loma, jo sevišķi izplatīšanas un īstenošanas fāzē. Tā ir, ne, tā ir e, pētniecības un inovācija programma, Un e, inovācijām nav jēgas, ja produkti netiek praktiski ieviesti tirgu un e, šie šādas iniciatīvas netiek īstenotas un ja patērētāji nesajūt šādu iniciatīvu reālo labumu. Un tad te nu dalību valstis un reģioni varēs e, aktīvi iesaistīties. Paldies, saka priekšsēdētāji. Vai referenti vēlas teikt galīgo komentāru? Vēlos, vēlos tikai viss pateikties visiem par uh, viņu komentāriem. Un um, man ārkārtīgs prieks, ka mēs visi piekrītam tam, cik svarīgs ir šī, svarīga šī iniciatīva un cik svarīga būs reģionu loma un cik svarīgi ir iesaistīt reģionus <clears throat> šīs eh, iniciatīvas īstenošanā, lai, lai šis projekts vispār reāli darbotos. Es patiesi ticu tam, ka šādu konsorcija izveidošana uh, nodrošinās to, ka valdības uzņēmumi, universitātes un tā tālāk, kaut vai politehniskās universitātes pētniecības iestādes, tad viss šīs organizācijas eh, ļoti labprāt iesaistīties šajā iniciatīvā, un tā būs veiksmīga. Paldies, saka priekšsēdētāji. Paldies, Itra gatavojas šo ziņojumu pieņemt 9. janvārī. Mums nav citas izējas, kā balsot par to decembrī. Tādēļ grozījuma iesniegšanai ir ļoti īs laiks, 28. novembris eh, dienas vidus. Un ar to mēs varam šo punktu noslēgt. Un Tālāk, e, tas ir astotais punkts, šī lāgīgums aizstāja e, godmaņa kungu par makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūru. Lūdzu, jums vārds. E, paldies, priekšētāji kolēģi, dāmas un kungi. Vispirms Ivar vārdā vēlētos atvainoties par to, ka viņš e, nav varējis būt klāt šajā sanāksmē. Tādēļ es stādīšu priekšā viņa viedokli par statistikas kvalitāti attiecībā uz makroekonomiskās nelīdzvarotības procedūrām. Komisija ir politiskajā kontekstā, lai uzlabotu Eiropas Savienības eh, ekonomisko pārvaldību, uh, stratēģiju izaugsmai un darba vietām. Kopā ar esošiem pasākumiem kos, komisija savā priešlikumā ir noteikusi normas, lai agrīni varētu noteikt un labot makroekonomisko nelīdzsvarotību, kas parādās eiro zonā vai e, Eiropas Savienībā vispār. Referents ir uh, e, koncentrējis uz vairākiem uh, aspektiem. Uh, Eh, proti uz eh, dažādiem Eiropas fondiem, ieskaitot zivsaimniecības un sociālo fondu, tie pārstāv ļoti lielu procentu no atsevišķu dalību valstu uh, publiskajām investīcijām, un tas ietvērojami var ietekmēt makroekonomisko situāciju dalību valstī. Fondu samazināšana, uh, fondu finansējuma apturēšana ir jāizmanto kā pēdējā iespēja, ņemot vērā analīzi par bezdarba situāciju, nabadzību un IKP samazināšanos. Ir ļoti svarīgi, lai kvalitatīva statistika tiks saņemta pietiekoši saulēcīgi, tas prasa sadarbību ar dalību valstīm. Uh, Eh, un lai varētu korekti eh, piemērot makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūru. Tieši tādēļ izšķirīga nozīme ir eh, statistikas kvalitātē. Referents atbalsta atklāta saraksta izmantošanu, indikātoru saraksta izmantošanu, lai nodrošinātu patiešām augstas kvalitātes statistiku, kāda ir nepieciešama procedūrai. EPP vārdā ēnu referente Lukačievskas kundze. Jā, paldies, vēlētos pateikties referentam par ieguldīto darbu. Šie tiešām ir bijuši ļoti interesanti grozījumi. Paldies par prezentāciju. Jā, nu, tāda droša kvalitatīva statistika tiešām būtu īsti eiropeiskā atbild uz šiem, šiem jautājumiem. Un e, tas, e, tāda statistikas pieejamība arī varētu ļaut atbilstoši reali, e, reaģēt uz makroekonomisko nelīdzsvarotību. E, un šāda sistēma mums ir vajadzīga gan e, no st statistikas, eh, tātad ir jāstrādā gan pie statistikas iegūšanas metodēm, gan pie eh, šīs statistikas eh, paziņošanas. Faktiski mums ir vajadzīgs tāds teksts, kas ir skaidrs un nepārprotams. Tātad mums šeit, mēs šeit runājam par izmantotiem resursiem. Eh, respektīvi mm, analītisku statistiku. Mums ir labāk jāsadarbojas ar valsts statistiku, biroju, statistikas birojiem, pārvaldēm. Un ir nepieciešama labāka strat, statistika e, par dažādiem pārobežu projektiem un e, lab, uzlab, labāka statistika arī par lauku reģioniem, ne tikai pilsētu e, reģioniem. Un e, šai statistikai vajadzētu būt eh, pieejamai ne tikai valstu griezumā, bet arī reģionu griezumā. Tas tiešām liek mums atgriezties pie tiem atzinumiem un pie secinājumiem, eh, kurus esmu paudus ar saviem grozījumiem. Tā šķiet, ka nākamo kolēģi nav kas aizstāv, bet Nikus zaļo grupas vārdā lūdzu. Jā, paldies. Mums, protams, vajag labu statistiku. Un arī indikātoriem ir jābūt pareizajiem, un atskaitīšanās formām jābūt pareizām. Nu, ja mēs paskatāmies uz eh, tā, tā globālu, uz to, kas notiek makroekonomiskā līmenī, tad mums dalībvalstu iesniegtās atskaites un pārskati ir atbilstoši jāanalizē. Tātad, kas mums būtu jādara? mums vajadzētu eh, pieņemt šo atvērto indikātoru sarakstu, un tālākajās diskusijās vajadzētu izdiskutēt, kādā veidā eh, šos eh, makroekonomiskos indikātors ir jāsaista ar sociāliem jautājumiem, izglītības jautājumiem, vidas jautājumiem, jo ļoti bieži tikai šī indikātori vien uh, nespēja uh, aprakstīt eh, reāli esošo situāciju. Šie indikātori tādēļ ir jāuzlūko uh, kopā ar virkni uh, citiem faktoriem, jo nu, tādi pliki skaitļi var būt maldinoši. Nu, nav svarīgi zināt tikai to, ka deficīts ir samazinājies. Ir jāzina arī, kas ir noticis sociālās kohēzijas un vidas jomā. Tā kā es domāju, ka šī diskusija vēl kādu brīdi turpināsies. Kad būsim vienojušies par noteikumiem, tad dalībvalstīm tiem būs jāievēro un uh, Protams, ka mums būs jāvienos arī par sankcijām. Par to, vai sankcijām ir jābūt tik lielām, kā šeit par, tiek piedāvāts. Es gan gribētu redzēt mazākas sankcijas, bet jautājums, kurš tad gal galā par šīm sankcijām maksās, jo daudzos gadījumos mēs beigās sodām ne jau valdību, bet e, attiecīgās dalībvalsts iedzīvotājs. Mēs nesodam arī to statistikas pārvaldu, kas varbūt ir manipulējusi ar datiem. Uh, Manuprāt, lielāks uzsvars būtu jāliek arī uz eh, lēmumiem, kurus pieņem parlaments, eh, nu, netik daudz padome. Kam šeit būtu jāparādās skaidrāk arī ziņojumā, ka pastāv divas atšķirīgas lietas. No vienas puses sankcijas par to, ka ir nepareiza statistika un dati, bet mēs esam pilnībā pret to, uh, ka tas viss būtu jāsasaista ar sankcijām pret dalībvalstīm un reģioniem. Tā kā mēs nolēmām uh, neapspriest uh, šo jautājumu tādējādi, ka nevajadzētu pieļaut automātiskas eh, sankcijas, ja netiek sasniegti makroekonomiskie mērķi. Mēs nevēlētos reģi, ziņojumā nekādas atsaucas uz sankcijām par uh, to, ka nav sasniegt makroekonomiskie mērķi. E, ja dat, ne jau par to, ka e, atskaits ir nepareiz, bet par to, ka mērķi nav sasniegt. E, priekšsēdētāji, Es gribētu dot vārdu komisijai, bet man ir jautājums komisijai un arī jautājums Eirostata pārstāvim, kas arī pēc brīža runās. Jautājums ir par to, vai mums ir pietiekami izstrādātas sistēmas, lai mēs kaut kādā veidā varētu izmērīt šo te ietekmi, ko rāda makroekonomiskā nelīdzsvarotība uz citām valstīm Eiropā. Tā kā lūkšu Galaru Grēju tagad no Eurostata. Paldies priekšsēdētāji, bet nav runātājiem mikrofona. Diemžēl joprojām nav mikrofona. Jā, liels paldies, priekšsādātājs kundze. Varbūt es tulīt centīšos atbildēt jūs uz to, to jautājumu. Un proti, jā, mēs tiešām esam izveidojuši tādu indikātoru uh, gradācijas sarakstu, un ja jūs esat redzējuši komisijas ziņojumu šogad, uh, tad ir kādi astoņi indikātori. Uh, kas ir tieši vērsti uz sociālo jautājumu izvērtēšanu. Tā kā ir ļoti svarīgi, lai būtu eh, pilna aina, lai būtu visi nepieciešamie dati, lai varētu veikt ekonomisko analīzi gan eh, no attiecīgo dalību valstu viedokļa, gan arī no potenciālo, uh, potenciālās ietekmes izvērtēšanas viedokļa Eiropas līmenī. Un lai Un es gribētu vēl sacīt, ka mēs esam redzējuši komitejas sadzinumu projektu, mēs to apsveicam, mēs domājam, ka, ka elementi, kas tur ir iekļauti, ir labs izējas punkts diskusijām. Tālāk par to, vai komisijai ir, uh, augst, ir labas kvalitātes uh, statistika. Uh, Jā, ir ļoti svarīgi, lai tas tā būtu. Un mūsu mērķis ir vērsts tieši uz to, lai izveidotu statistikas uzraudzības eh, sistēmu, eh, tā lai rekomendācijas, kuras mēs varētu sniegt šajā procedūrā, būtu balstītas uz neapstrīdamiem faktiem un datiem. Un šajā kontekstā mēs arī apsveicam jūsu atbalstu augstāks kvalitātes datiem priekšējiem IP un, dat, un šīs te e, procedūras e, konsekventāku pielietošanu. Tātad šajā uh, atzinumā paustā ideja, ka padziļināta komisijas analīzē būtu jāņem vērā konkrēti apstākļi katrā valstī, īpaši attiecībā uz sociālajiem at aspektiem nodarbinātību, bezdarbu, ekonomisko izaugsmi, IKP izaugsmas situāciju. Jā, mēs to atbalstām un uzskatām, ka ar to viss ir kārtībā ar šādu pieeju, un mēs tā arī darīsim. Tālāk. Punkts par sankcijām. Sankcijas tiek mērķētas eh, tikai, pre, vērstas tikai pret eh, dat, manipulēšanu ar datiem. Uh, Manipulēšana ar datiem nav pieņemama, tāpēc mums šķiet, ka mums ir nepieciešama sistēma, kura atturētu jebkuru no uh, manipulēšanas ar datiem. Tas ir būtiskākais, un šī priekšlikuma kontekstā sankcijas uh, ir mērķētas tikai uz manipulācijām ar statistiku. Vai, nu, uh, tādām manipulācijām, kas izdarīts ar nolūku, vai arī tādām, kas radušās eh, nolaidības rezultātā. Paldies, eh, Nikos, vēlētos varbūt atbildēt uz to, ko jūs teicāt. Jā, man ir divi jautājumi. Mēs zinām, ka ļoti bieži Nu, piemēram, kā tas notika Grieķijā, viss sākās ar izmaiņām tajā, kas tad ir jāiekļau makroekonomiskajā statistikā, un šīs statistikas pārskatos. Mums nav tādas konsekventa un ļoti skaidra lēmuma par to, kādi tad rādītāji uh, šajās te atskaitēs ir jāiekļauj un kādi ir indikātori. Tas ir pirmais in elements. Un pat šobrīd man ir tāds iespējas, ka indikātori uh, Grieķijas ziņojumos atšķiras no indikātoriem ziņojumos citās valstīs. Pašā sākumā jūs teicāt, ka ir jāņem vērā kaut kādi sociāli indikātori, taču trojka sociālos indikātors vērā ņemt netaisās. Tā kā viss šī konsolidācijas jautājumi vispār neņem vērā šo te sabrukumu sociālajā līmenī. Jūs sacījāt, ka ņemat vērā kaut kādus sociālus indikātors, bet tas neatspoguļojas politikas lēmumos par budžeta jautājumiem. Jā, nu mums šie indikātori ir, mēs varam sekot tam, kas notiek, bet kādā veidā tie ietekmē lēmumus, kas tiek pieņemti par deficītiem un uh, budžeta apkaņošana. Nu, šis jautājums vairāk ekofinam nekā Eurostatam, bet, jā, jūs varat atbildēt lūdzu, bet ir arī komentārs no Vlasa, Vlasa kunga. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Pēc eh, šīs eh, diskusijas uzklausīšanas gribētu teikt, ka šeit ļoti skaidri iezīmēs kādu lietu, un proti, uh, tas, ka mums ir nepieciešama laba statistika, lai mēs varētu nodrošināt to, ka Eiropas Savienība vispār funkcionē. Ja visā šajā procesā pastāv problēmas, tad tās problēmas vismaz spiedīs dažādas iestādes apvienot un saskaņot savus metodikas. Es domāju, ka referenta nostāja šeit ir pareiza, un mums šī virzienā ir jāizdara spiediens. Vairāk nebūs jautājumu, tā kā lūkšu vēlreiz kolēģi no Eurostata Un tad jautāšu, vai Silāģi kungs vēlreiz vēlētos izteikties. Eirostats, lūdzu, vēlreiz jums vārds. Mikrofons. Jā, patiešām. Jautājums pat tiešām vairāk eh, ir adresēts Eh, budžeta politikas eh, lēmējiem, tātad, kas vairāk attiec uz ekofinu darbības lauciņu. Ko es varu teikt par šo priekšlikumu? Šeit eh, ir runa par tā saucamo brīdināšanas mehānismu ziņojumu, kas tika publicēts novembrī šogad, tas ir komisijas ziņojums, un tur ir teikts, ka analīze, ko mēs veicam par katru valsti, ņem vērā uh, ne tikai e, tīri makroekonomiskos indikātors, bet arī e, labklājības līmeni un citus sociālos indikātors. Tā kā šis tad arī ir e, mērķis visai šai procedūrai, un tāpēc mēs cenšamies nodrošināt, lai uh, mums būtu statistikas dati, kas atspoguļo arī visus šeit minētos aspektus. Tātad jautājums par makroekonomisko politiku un trojku drīzāk ir jautājumi, kas ir jāuzdod eh, ekofinam. Paldies, Šilāgie kungs, vai jūs vēlaties vēl ko teikt? Nu jā, šeit komentārs nevar godmaņa puses un uh, raugoties uz šiem grozījumiem, viņš centīsies nākt klajā ar kompromisiem pirms uh, balsošanas, lai varētu nodrošināt to, kā uh, ekonko, e, ekonomika komiteja tas būtu pieejams. Jā, plānots ekonāto pieņem 13. februārī. Mums arī būs vairāk laika grozījumiem Tāpēc līdz 2. decembrim pusdienlaikam esat laipni aicināti iesniegt savus grozījumus. Līdz 2. decembrim. Paldies Eirostatam arī dzan. Un tālāk sastais darba kārtības punkts. Elerkungs šeit ir Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansējums. Priekšsēdētājs kundze komisija ir sagatavojusi zaļo grāmatu, kur bija diezgan daudz jautājumu, lai uzzinātu, kā jaunais regulējums, kas ir domāts finanšu tirgu stabilizēšanai, ietekmēs ilgtermiņā uh, Eh, infrastruktūru, MVU un lielu uzņēmumu finansējumu. Ekonu komiteja ir atbildīgā par šo ziņojumu, bet mēs esam sagatavojuši atzinumu, jo pašvaldības, reģioni, MVU, kas it sevišķi darbojas reģionos, protams, vēlas stabilu, eh, drošu un ilgtermiņu finansējumu. Tādēļ arī reģionālajai komitejai vajadzēja sagatavot atzinumu par šo tematiku. Pārliecinājāmies, ka varētu rasties grūtības eh, saistībā ar jauno finanšu tirgu regulējumu, un, protams, eh, tiek veikta arī pasākumu banku stabilizēšanai. Līdz ar to uzņēmumiem ir jāiegul, bankām ir jābūt augstākai paškapitāla kvotai, arī eh, rūpīgāk ir jāizvērtē projektu finansiālais risks un tādi projekti projekti, kas jau ir uzsākti, un arī visi jaunie projekti, tiem būs ilgāks um, darbības laiks un būs nepieciešams uh, arī vairāk laika to īstenošanai. Šī iemesla pēc mums, protams, uz to visu ir jāraugās uh, tādā plašākā perspektīvā. Mums ir arī Eh, iespēja piesaistīt līdzekļus no struktūra fondiem, ir nacionālie finansēšanas instrumenti un eh, bankas, investīcija bankas var eh, piesaistīt finansējumu un, protams, ir jādomā arī par privāto finansējumu. To arī ir iespējams izmantot, kā arī valsts banku piešķirto naudu. Protams, mēs jau esam vienojušies arī par vairākiem uh, publiskajiem finansēšanas instrumentiem un uh, ir jāizvērtē to efektivitāti laika gaitā. Finanšu krīzes laikos, protams, šī krīze vēl joprojām nav beigusies, tātad finanšu krīzes laikos uh, sevišķi smagi Mm, cieši MVU, jo ir grūtāk ņemt kredītus, nav arī tādu stabilu kredītu līgumu ar ilgāku darbības laiku, jo šie kredītu līgumi, protams, ir pakārtoti šīm svārstīgajām procentu likmēm un uh, svārstīgai situācijai finanšu tirgos. Un, protams, uh, īstenojot lielus finanšu, lielus uh, infrastruktūras projektus, uh, bieži vien ir jāmeklē citi finansējuma avot, un citreiz, diemžēl, nāks tos pat apstādināt. Tas viss noteikti ir jāpatur prātā, un es, gatavojot atzinumu, man gan bija atvēlēts visai maz laika šim darbam, centos astoņos punktos formulēt eh, dažas tēzes, kā varētu garantēt lielu uh, infrastruktūras projektu finansējumu, uh, pateicoties arī valsts naudas piesaistīšanai jādomā arī par MVU, kas ir katras nacionālas tautsaimniecības mugurkauls. Protams, daudzas uh, valsts, kas ir sevišķi smagi, ir cietušas krīzes rezultātā, uh, cīnās ar finansējumu trūkumu un bieži vien šāds finansējums vispār nav pieejams. Tieši tādēļ ir jābūt uh, dažādu finansēšanas instrumentu sajaukumam. Beidzot, uh, izpētes darbu, nu kaut vai vācu piemērs. Mazās un vidējās kredīti iestādes, krājkases, kooperatīvās bankas ir, eh, bija eh, pirms krīzes ļoti svarīgs finansējuma avots reģioniem un MVU. Mums eh, vēlreiz jāatgādina komisijai, ka vajadzētu pievērst uzmanību šīm vietējām krājkasēm, kooperatīvām bankām. Tās nevajadzētu atstāt novārtā un ir jāpatur prātā šo struktūru nozīmīgā loma kopīgajā finansēšanas arhitektūrā. Nesaukšu tagad nevienu vārdā bet EIB ir uh, uh, garantijām piedāvājis vairākus uh, miljardus eiro un uh, īstenībā piedāvātie finanšu instrumenti netika izmantoti vai nebija par to informācijas vai varbūt bija pārāk sarežģīti izmantot šos instrumentus, pieteikties to piesaistēji, bet uh, Domāju, ka noteikti vajadzētu atgādināt, ka ir daudz iespēju pateicoties Eiropas investīcija bankas līdzekļiem piedalīties dažādos projektos un piesaistīt kapitālu dažādiem ilgtermiņu projektiem. Diemžēl secinājām, ka Eiropas centrālā banka injicējot uh, e, tirgū uh, Eh, miljārdiem eiro mēģināja stimulēt investīcijas, bet jāsecina šie uh, līdzekļi galvenokārt tika izmantoti banku sektora stabilizācijai, nevis uh, investīcijām MVU un vairākos projektos. Protams, te ir daudz dažādu problēmu un reģionālās attīstības komitejas prāt. Mēs uh, esam norādījuši uz būtiskākajām problēmām, un, protams, es noteikti varēšu tekstu noslīpēt ar kolēģi grozījumu palīdzību un pēc tam vēlreiz to prezentēt komitejā. Paldies, Johim! Mojča Kleva sociālistu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Ekoni jau izskatīja šo jautājumu šonedēļ. Ekoni ir atbildīgā komiteja un ir ļoti jauki, ka mēs arī paši varam uh, pastāstīt, kāds ir regi komitejas redzējums. Gribēju pateikties atzinumu autoram. Mēs īstenībā esam strādājuši ļoti čakli, līdz ar to kolēģiem arī tagad ir pietiekami daudz laika. Es piekrītu referentam, ka ilgtermiņa investīcijas Eiropas ekonomikai patiešām ir ļoti nozīmīgas, nepieciešamas. Kohēzijas politika uh, šeit spēlēs ļoti lielu, ja pat ne galveno lomu. Kohēzijas fondi ļauj veicināt ilgspējīgu izaugsmi, radīt jaunas darba vietas un samazina atšķirības starp reģioniem un dalību valstīm. Protams, vajadzētu pieminēt arī banku sektoru. Pirms krīzes laikā un pēc krīzes. Protams, aizdošanas kapacitāte bija visai bija bez tāda reāla seguma, bet pat šodien bankas nevēlas pazemināt nodo, nodevas uh, aizdevumiem un visām mājasaimniecībām uzņēmumiem tie ir nepieciešami. Banku krīze arī ir viens no cēloņiem, kādēļ mums ir jāmeklē citi ilgtermiņa finansējuma avoti Eiropā. Esmu nu dien gandarīta. ka inovatīvi finansējuma instrumenti šeit patiešām būs ļoti svarīgi. Mēs uh, inovatīvus instrumentus esam jau iekļāvuši arī DFS, bet, protams, ir vēl daudz darāmā. Finansējuma instrumenti ir domāti MVU atbalstam. Un pateicoties ātrai un pārredzamai īstenošanai, mēs varēsim panākt arī tādu uh, papildus vērtību. Jau vairākus mēnešus atkārtoju, ka juridiskā noteiktība un pāredzamība, izmantojot parastos finanšu instrumentus, ir ļoti svarīgi principi, ja vēlamies garantēt dalībvalstu lietpratīgu finansējumu izmantošanu. Tādēļ es gribētu arī uh, dzirdēt, kas komisijai sakāms šajā sakarā. Gribēju pateikties referentam, atzinums ir patiešām izcils un ar nepacietību gaidīšu arī turpmāk sadarbību. Paldies! Zaļo vārdā. Nikos Krizogēlis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums - Eiropas uh, ekonomikas ilgtermiņa finansēšana. Tas ir uh, likts uz spēles. Tas nav nekas abstrakts. Ir jāuzlabo sociālā integrācija, jārada jaunas darba vietas un mums ir jāsasniedz 2020. gada stratēģijas mērķi. Ir jāīsteno arī sociālā kohēzija un ja nebūs pieejams ilgtermiņa finansējums, protams, tas nav sasniedzams. Protams, ka katra krīze nodara ļaunumu finansējumam. Recesija un krīze ir um, vēl paplašinājušas pastāvošās uh, sociālās un ekonomiskās plaisas. Uh, nevienlīdzība kļūst vēl izteiktāka, un mums ir uh, jāredz arī, ka ir atšķirības starp reģioniem, arī starp uh, ES un ārvalstīm. Bieži vien arī viena reģiona teritorijā ir lielas problēmas, energo cenas pieaug, sociālā kohēzija arī kļūst aizvien trauslāka. Protams, ir nepieciešams uh, lielāks finansējums, bet pirmo reizi uh, savā pastāvēšanas laikā Eiropas budžets ir samazināts. Uh, ir mazāk dalību valstu iemaksu, arī privātie līdzekļi ir gājuši mazumā un bieži vien e, nauda nenonāk tur, kur tā ir visvairāk nepieciešama, tajos reģionos, kur ir e, ļoti liels grūtības. Vēl kāda problēma ir banku finansējums. Daudzas bankas ir cietušas krīzes laikā, ir paaugstinājušies riski. Bankas līdz šim bija tāds kā investīciju un uh, ekonomisko aktivitāšu garants, bet tagad tās nevar vairs piešķirt naudu. 80% no projektiem, diemžēl, bankās tiek noraidīti arī Eiropas projekti. Tā tas notiek Grieķijā, ņemot vērā finanšu grūtības bankās. Bet tieši tagad mums finansējums ir nepieciešams un gandrīz visi finansējuma avoti ir izsīkuši. Gandrīz visi. Mēs, protams, nevaram ignorēt to, kas notiek banku uh, sektorā. Mums bankas ir uh, jāatveseļo, uh, tās ir jāstabilizē, lai tās varētu atkal turpināt finansēt reālo ekonomiku. Mums ir jāatgriežas pie šāda modeļa. Ir jābūt labākai banku sistēmas uzraudzībai, sektoram jāatkopjas, un mēs nevaram visu laiku atļaut to, ka sabiedrība, ka pilsoņi par to maksā. Mēs eh, samaksājam tik augstu cenu, lai bankas glābtu, bet tās neko nesniedz atpakaļ. Tā ir tāda spēle vienos vārtos. 50, 60 miljārdi tika eh, atvēlēti Grieķijai, lai rekapitalizētu bankas, bet, eh, nu, tikai burtiski kapeiks no šīs naudas tika ieguldīts atkal reālajā ekonomikā. Uh, ECB finansē bankas, eh, dod kapitālu bankām, bet ko tad bankas dara? Tās nefinansē ekonomiku. Tā tad mums ir atkal jāsakopī bankas un naudai ir jānonāk tirgū. Šāda ekonomiskā krīze nedrīkst turpināties. Protams, eh, Celēr kungs savā ziņojumā runāja par inter alternatīviem finansējuma avotiem - korporatīvās bankas. Kooperatīvās bankas ir mazāk cietušas no krīzes, un, kā jau atzinuma autors teica, veicot uzraudzības pasākumus, ir bankas jāvērtā atsevišķi, cik smagi katra banka ir cietuši, un normas ir jāpielāgo reālajai situācijai uz vietas. Protams, Naudai ir jāplūst MVU virzienā, jo tie jau ir galvenie tautsēmniecības izaugsmas veicinātāji. Arī sociālajai ekonomikai tiek atvēlēts ļoti maz naudas, un parlaments savos ziņojumos jau bieži ir uzsvēris, ka korporatīvā atbildība un sociālā ekonomika ir ļoti svarīgi aspekti, lai beidzot pievērētu šo krīzi un uh, atvesaļot ekonomiku. jādomā, kā labāk atbalstīt kooperatīvas bankas un dalību valstīm, protams, arī ir jāveic sava darba daļa. ir daudzi projekti, kas jāizteno Eiropas līmenī, bet reģioni saņem uh, tādus ubaga grašus. Ir jābūt arī pietiekam labai sistēmai zaļo programmu veicināšanai, ja mēs vēlamies eh, investīt vietējā, reģionālā līmenī, jādomā, kur ņemt naudu. Piemēram, mēs varētu investēt vientīklos, par kuriem runājām agrāk šodien. Ir jābūt labiem, eh, stabiliem, alternatīviem finansējuma modeļiem, un mēs te nerunājam tikai par milzīgiem miljonus maksājušiem projektiem, ir arī mazāk vietēja līmeņa projekti. ECB nefinansē valstis. Nefinansē tādas valsts, kas nav sasniegušas budžeta mērķus. Un privātām bankām tādējādi ir jāfinansē makroekonomiski projekti. No sociālām un ekonomiskām problēmām ciet, cietušas valstis nevar piesaistīt finansējumu no alternatīviem avotiem. Tādēļ vajadzētu veicināt programmu līdzfinansējumu. Tādām programmām, kas netiek finansēts no Eiropas naudas podiem. Mikrokredīti Tā, protams, arī ir ļoti svarīga procedūra. Mikrokredītus var piešķirt maziem, jauniem uzņēmējiem. Viņi bieži vien pirmoreiz mūžā dibina uzņēmumu, un tas nav viegls uzdevums. Lieliem uzņēmumiem ir vieglāk uh, saņemt kapitālu, bet kāds, kam varbūt nav darba, kas grib dibināt mazu uzņēmumu, viņam ir nepieciešama tikai pāris tūkstoši eiro, bet viņš nevar arī tos dabūt. Uh, ir jāpiedāvā garantijas, jābūt galvotājiem, bet ar 3-5 tūkstošiem eiro katrs jau var uzsākt eh, nu, tādu normālu ienesīgu ekonomisku aktivitāti. Jādomā arī par kooperatīviem uzņēmumiem, sociāliem uzņēmumiem. Uh, Arī šeit ir jānodrošina uh, finansējums no Eiropas uh, struktūra fondiem. Manā valstī bieži vien būt kooperatīvu uzņēmuma īpašniekam ir trūkums. Jūs bieži vien nevarat uh, piedalīties dažādās programmās, jūs uh, vēlaties uh, piedalīties, bet jums to liedz tādēļ, ka jūs esat sociāla vai kooperatīva uzņēmuma vadītājs. Nu, tā ir diskriminācija. Parlamentam tas ir jāpiemina savā ziņojumā. Mums daudz vairāk uzmanības ir jāpievērš šai problemātikai. Ir jānojauc visi šķēršļi, tā ir diskriminācija, kas uh, nelabvēlīgi ietekmē sociālo un e kooperatīvo ekonomiku. Tas būtu viss no manas puses, un, protams, arī iesniegšu vairākus grozījumus, lai uzlabotu šo interesanto un svarīgo tekstu. Matuls kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu papildināt iepriekšēju runātāju teikto un gribētu uzsvērt to, cik šis atzinums ir svarīgs. Protams, komisijas priekšlikums visām dalību valstīm uh, ir nozīmīgs, ir sevišķi jaunajām dalību valstīm. Kādēļ tā saku? Iepazīstoties ar septīto un astoto vidusposmu ziņojumu par komisiju, par eh, kohēziju, tas ir nākamais eh, darbkārtības punkts. Tātad šajā ziņojumā ir uh, Uh, lasāms, ka sociālā un ekonomiskā krīze, ja nevien ir pielikusi punktu konverģencei, bet pat to ir uh, regresējusi un uh, ir aizvien lielākas atšķirības starp reģioniem un dažādām valstīm. Visnelabvēlīgāk, protams, krīze ietekmēja tieši vājākos reģionus. Mums tas ir jāatzīst. Rumānijā, manā dzimtenē, kā arī citās valstīs, tika glābts bankas. Mēs bankas izglābām no krīzes. Bet vai arī bankas sniedz kaut kādu ārtavu, lai glābtu mūsu tautsaimniecības? Uzskatu, ka šis ziņojums ļaus radīt efektīvu instrumentu, ko izmantot visā Eiropas uh, Savienībā. Lieli attīstības projekti, kas tiek ļoti laicīgi plānoti, Rumānijā tika bloķēti, jo nebija naudas. Mēs te runājam par valsts pārbaldes projektiem, par uh, MVU projektiem un tā tālāk. Lai cik tas dīvaini nebūtu, pirms krīzes eh, bija viegli aizņemties naudu bankā, uz katras stūrpes mazvai, un tagad, kad mēs vēlamies izstrādāt tādus nopietnus, solītus projektus, naudas nav. Vismaz Rumānijā mums naudas akūti trūka, un kā jau teicu, daudzi projekti apstājās naudas trūkuma dēļ. Celer kungs stāstīja par Vācijas kooperatīvajām bankām, kredīti institūcijām. Banku atbalsts mums ir nepieciešams. Es negribu, lai kāds mani pārprot. Es jau nerunāju tikai par Rumānijā notiekošo. Jāsaka, ka mēs te neesam kaut kādā veidā unikāli. Uh, Rumānijā ir daudz privātu banku, gandrīz 90% no bankām. Uh, un tās darbojas saskaņā ar uh, īpašnieku banku noteikumiem. Tātad tās ir filiālas un. Ja mums tiktu piešķirts finansējums dažādiem projektiem, mēs varētu plānot ilgtermiņā tālākā nākotnē gribētu uzteikt Cēlera kunga priekšlikumus, un es ceru, ka mēs varēsim tos vēl papildināt, lai arī sniegtu savu ar tavu. Paldies! Mēs labprāt uzklausītu komisiju, saka priekšsēdētāji. Nav neviena, kas eh, vēlētos runāt? Nē. Alģers Lasiks, lūdzu. Paldies, dāmas un kungi! Gribēju izmantot iespēju un pateikties Cēlera kungam par to, ka viņš ir arī atļāvies ielūkoties nākotnē. Mēs saprotam, ka ir grūti ilgtermiņā finansēt MVU. 2011. gadā tika pieņemts rīcības plāns, kas tika veltīts tieši šai problemātikai. Tieši tādēļ es vēlējos pavaicāt komisijas pārstāvjiem, kādas iniciatīvas tika īstenotas balstoties uz šo rīcības plānu un kādas vēl ir paredzētas. Mēs gribam, lai šie puzles gabaliņi tiktu salikt vienā ainā, bet, diemžēl, nav nu, neviena, kas no komisijas mums par to varētu pastāstīt. Ir kolēģi no Rēgi ģenerāldirekcijas, bet eh, šis ziņojums vairāk ir saistīts ar uh, iekšējā tirgus ģenerāldirekciju, finanšu pakalpojumiem. Varbūt mēs varam uzdot jautājumu rakstiskā veidā. Grozījumi ir jāiesniedz, diemžēl, jau 28. datumā. Mm, atzinums ir jāpieņem decembrī, jo ekonu komiteja balsos janvārī. Bet, nu, varbūt, ka mēs varēsim kaut kā savādākā veidā sazināties ar komisiju un uzzināt, kas viņiem sakāms. Jau rīt ir jāiesniedz viss grozījumi līdz pusdienas laikam. Johim, jā, jā, protams, es jums došu vārdu vēl vēlāk. Pateikšu to, kas man sakāms, un tad jūs varēsiet runāt. Tātad šis atzinums tika nosūtīts visiem konsultantiem, ēnu referentiem, regi komitejas locekļiem. Es saprotu, ka jums bija laiks eh, arī komentāriem, bet tagad Johimam vārds kā referentam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju pateikties arī kolēģiem, kas jau izteicās, arī Klevai Kekušai un Kriso Gēlas kungam, kas bija atzinuma līdzautori, viņu komentāru un priekšlikumu bija nudien ļoti jēgpilni. Un īstenībā viņi tikai apstiprināja manas domas, ka tās iespējas, kas uh, ir pieejamas, diemžēl uh, netiek pilnībā izmantotas, jo katrs tur strādā savā lauciņā un neskatās pār žogam. Uh, ECB gandrīz jau ir uh, pazeminājusi no procentu likmes līdz nulles līmenim, bet naudu aizdot bankām, lai bankas varētu stabilizēt sistēmu un tā šī uh, darbība norisinās. EIB uh, piedāvā finansējumu ilgtermiņa projektiem. Šī nauda netiek pieņemta. Nu kādēļ? Vai cilvēki par to nav informēti? Vai vienkārši baidās uzņemties risku. Daudzgadu finanšu schēmā tika pieņemts lēmums arī par struktūra fondiem, un kam tad tie tiek izmantot? Nevienam tas nav noslēpums. MVU veicināšana, ilgspējīgas ekonomikas veicināšana, lielu infrastruktūras projektu stabilizācija. Tas viss ir uh, finansējums no struktūra fondiem. Un Ja šos trīs instrumentus uh, varētu apkopot, tad valstīm krīzes laikā uh, tas patiešām būtu tāds atspaids un priekšsēdētais kundze, tas jau nav nekas jauns. Un kas no šī instrumenta tad gal galā ir tapis? Tas ir ļoti komfortabls uh, finansējuma instruments. Uh, tas būtu bijis tāds instruments, uh, lai finansētu ilgtermiņu projektus, liels projektus. Ir daudz iespēju. Bieži vien trūkst um, tāda skaidra skata uz dažādām iespējām un varbūt arī trūkst tādas gribas un uh, vēlēšanās sadarboties ar citiem. Mēs esam patie, veikuši patiešām pamatīgu darbu, esam pieņēmuši jauno struktūru fondu regulu un mūsu komitejai, kā jau minēja kolēģi, tagad turpmāko gadu laikā vajadzēs pārbaudīt, kā mūsu piedāvātās iespējas tiek izmantotas ko tad institūcijas dara, kas notiek Eiropas līmenī, kā dalību valsts to izmanto un kā uh, Uh, valstu valdības uh, šīs iespējas uh, piedāvā reģioniem, kā tās tiek popularizētas arī uzņēmumos, kas galā, galā ir uzņēmēja darbības mugurkāls. Paldies! Tad atkārtošu, ka galīgais termiņš ir 28. novembris. Un turpināsim šo dokumentu izskatīt decembra sanāksmē. Tagad pārējiem pie septītā darbu kārtības punkta. Uh, kas ir par Eiropas komisijas pietīm 8. progresa ziņojumu un es kohēzijas politiku un referents ir eh, Tomasta kungs, savisā Tomasta kungs, konkundze. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Šīs pašiniciatīvas ziņojums uh, kur sākotnēji bija paredzēts balstīt tikai uz komisijas septīto progresa ziņojumu, ir eh, grozīts, papildināts un tagad uh, tika attiecināts arī uz astoto progresa ziņojumu par reiz kohēzijas politiku kā arī strateģisko ziņojumu, 2013. gada strateģisko ziņojumu par programmas īstenošanu 2007. līdz 2013. gadam. Kohēzijas politika politikas mērķis ir samazināt nabadzību, sociālo atstumstī, atstumtību, un lai sasniegtu šos mērķus un izvērtētu programmu uh, rezultativitāti, ir, eh, um, ir jāveic uh, pamatīga analīze, kura tiek balstīta uz salīdzināmiem un uzticamiem datiem. Ekonomiskā krīze ir apturējusi kohēzijas procesu vai pat to pavērs uz to atpak atpakaļējā virzienā, un tas ir padziļinājis atšķirības starp dažādiem reģioniem. Reģionālās atšķirības attiecībā uz ZKP ir samazinājušās. Līdz šim kohēzijas politikas mērķis ir bijis noteikt mērķus un sasniegt šos mērķus mēs vairāk esam koncentrējušies uz fondu izmantošanu, nevis uz eh, mērķu izvērtēšanu. Šobrīd fondi tiek izmantot tikai 50% apmērā, un tas ir pierādījis, ka process ir pārāk lēns. periods starp pieteikumu un uh, naudas uh, saņemšanu ir pārāk ilgs, un tādēļ mazie un vidēji uzņēmumi nespēja to pilnvērtīgi izmantot. Mums ir jānodrošina tas, lai, uh, lai līdzfinansējums būtu pietiekami efektīgs ļoti daudzās jomās, ļoti daudzos reģionos uzņēmumi pilnībā ir atkarīgi no Eh, līdzfinansējuma, un ļoti bieži EIS finansējums eh, ir praktiski simtprocentīgs. Eh, stratēģija un mērķi, protams, ir svarīgi, tomēr mēs nedrīkstam, nedrīkstam ehm, arī neņemt vērā teritoriālās kohēzijas mērķus. Šobrīd mums ir jāmēģina pārorientēties uz investīcijām, uz infrastruktūras projektiem, tādās jomās kā transports, telekomunikācijas un enerģētika. Krīzes rezultātā ļoti daudz cilvēku ir pak, tikuši pakļauti sociālajai atstumtībai, tad šie skaitļi ir pieauguši. Mums ir jāatrot risinājums un ir eh, jā, jāvēlta visvairāk uzmanības tām politikas jomām, kas spētu radīt ilgtspējīgas iespējas un uh, palīdzētu iesaistīt cilvēkus uh, sabiedriskajā dzīvē. Uh, Tāpat ir jāuzlabo programmu koordinēšana. Es eh, piedāvāju arī vairākus grozījumus un papildinājumus šajā ziņojumā, eh, un tāpat arī labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Tomas Deutsch šeit nav, un neviens viņu neaizvieto. Nilsson kungs. <clears throat> Paldies. Paldies. Mēs te runājam par. To, kas ir noticis, par to, kas ir teikts 7. un 8. E, progresa ziņojumā. Protams, mums ir jādomā par to, kas notiks no 14. līdz 20. gadam, arī šis laika posms ir jāiekļauj. Mēs apjēdzām, ka šeit šis tas trūkst. Šī viedā specializācija nav pieminēta, reģionālās partnerības. Tām ir patiešām ļoti liela nozīme. Mēs varētu ziņojumu papildināt ar šādiem elementiem. Uh, Un, protams, mums vajadzētu arī šeit pieminēt laika posmu no 14. līdz 20. gadam. Jo mēs jau nerunājam tikai par vēsturisko attīstību, bet arī par to, kas notiks uh, rītdien. Tas noteikti ir jāatzīmē ziņojumā, un es arī izstrādāšu labus priekšlikumus, kā to paveikt. Jo, Alģi? Lasaka kungs, lūdzu. <coughs> Paldies, priekšsēdētāji. Es, um, um, es ļoti atbalstu šo ziņojumu un uh, statistisko datu kvalitāte, kuri mums ir bijuši iepriekšējā ziņojumā. Gulbrenesa kunga ziņojumā arī ir ārkārtīgi svarīgi. Un es vēlētos vairāk runāt tieši par šiem datiem. Šīs kohēzijas politikas periods uh, parāda, ka uh, pilsētu teritorijas un aglomerācijas ir um, vadošās, tām ir visnozīmīgākā loma. Tātad šim mums ir jāspēj izvērtēt, kā, cik efektīvi ir izmantotie fondi. Un ir jāpārbauda, vai sistēmā tika iestrādāta, uh, iestrādāta pietiekama autonomitāte. Un un vai tas tika izstrādāts individuālās un uh, nacionālās stratēģijās. Tas ir viens. Un nākamais, kam vairos pievērst uzmanību, ir vietējās svaras iestādes. Tām jau tāpat ir darba pilnas rokas un sava darba kārtība, kas ir jāiztano. Tādēļ mēs negribam tām uh, uzkraut vēl papildu administratīvo slogu, piemēram, uzliekot tām par pienākumu uh, sastādīt pārskatus par šo jomu. Nu, katrā ziņā es ārkārtīgi atbalstu šo ziņojumu. Paldies! Tagad vēlos lūgt komisijas pārstāvis izteikties. Boš, Boškungs. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies referentam par ieguldīto darbu šajos trīs ziņojumos. Trīs komentāri. Šie, šajos trīs ziņojumos ir runa par dažāda veida statistiku. 7. un 8. Eh, ziņojumā ir runa pār ekonomiskās un sociālās attīstības eh, eh, datiem, un mēs eh, izcēlām to, ko mēs vēlējāmies pateikt balstu reģionālā, attiecībā uz reģionālo līmeni, un tas sasaucas ar iepriekšējo darbu kārtības punktu ieguldījumi vietējā un reģionālā līmenī pašlaik ir apdraudēti, eh, piedzīvo ievērojumu slogu, un tad pieaug līdzfinansējuma nozīme. Tad tas ir galvenās problēmas pašreizējā periodā. To lielā mērā ietekmē, protams, finanšu krīze, eh, publiskā finansējuma krīze. Eh, nākamais statistikas datu kopums ir atspoguļots at, attiecas uz eh, pašreizējo programmu īstenošanu, proti datu uzraudzīšanu, finanšu datu uzraudzību, kā varētu finansējumu mobilizēt un eh, kādi ir pirmie politikas rezultāti. Pirmie divi zi ziņojumi ir papildinoši, tie neapskat vienus tos pašus statistikas datus, kas attiecas uz uh, eh, st kohēzijas stratēģijas ziņojumu, tad, nu, te mēs redzam, ka pastāv nevienlīdzība. Atsevi, atsevišķās dalību valstīs e, projekti netiek e, atlasīti pietiekami e, raiti. Te, protams, trūks līdzfinansējuma, savu ietekmi atstājusi krīze un bieži vien vietējā līmenī nav pietiekama kapacitāte, lai varētu pietiekami efektīvi īstenot projektus. Un, protams, ka ekonomikas ir savstarpēji saistītas un tās ietekmē, piemēram, eh, ar dažādi, šeit ir dažādi tiesiski aspekti, kas apgrūtina eh, procesus. Un tā ir jāievēro dažādas vidas aizsardzības prasības. Stratēģijas ziņojumā mēs eh, runājām par pārprogrammēšanu Uh, un lielāku uzsvaru uz MVU un darba tirgus atbalstu, kā arī jauniešu nodarbinātības atbalstu. Kā referents jau uh, pieminēja, joprojām aptuveni 30% līdzekļu nav izmantoti, tie ir pieejami projektiem. Un pārsvarā ir izmantojami konverģences uh, teritorijās. Komisija uzsvēra ir uzsvērusi, kā mēs varam izmantot uh, statistikas datus gan no 7. No, 7. gan 8. progresa ziņojuma, uh, lai sagatavot labākas programmas, mētiecīgākas programmas nākotnē. Mums ir uh, eh, jā, jānostiprina, jāuzlabo pašreizēju programmu izvērtēšanas procesu, lai saprastu, kas īsti darbojas, kādos apstākļos un kas ir jāmaina. Uh, Tātad tie ir elementi, eh, kurus mēs varētu izmantot savā labā. Tāpat ir jāuzlabo pārskatāmība politikas īstenošanas procesā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vēlos atgādināt, ir 27 valstu ziņojumi, un tajos informācija par katru dalībvalsti ir daudz detalizētāka. Uh, Un mēs labprāt ar jums turpināšu darbu pie šī, eh, pie šī dokumenta decembrī. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji. Ja vairs nav komentāru vai jautājumu, Spanovas kundze, Smakovas kundze. Paldies. Man joprojām ir jautājums, ko es vēlos adresēt komisējai. Eh, lai gan jau dod daudz par to visu ir pateikts, eh, šajā atzinumā mani satrauc 10. un 11. punkts. Mēs te pieminam to, ka trūks datu. Man tad rodas jautājums, kāds ir iespējams. Šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs arī no politiskā viedokļa, jo nākamajā gadā mums ir gaidāmas eh, Eiropas līmeņa vēlēšanas. Tas ir svarīgi ne tikai šī iemesla dēļ, bet arī tādēļ, ka mēs sākam jauno eh, daudzgad finanšu schēmas eh, periodu. Tādēļ mums ir nepieciešami skaidri, precīzi rezultāti no iepriekšējā programmēšanas perioda, un mums ir jāizdara secinājumi, lai varētu nākamajā periodā darboties veiksmīgāk. Tā, tāpat arī pilnībā atbalstu referenta teikto par to, ka dati netiek ievākti pilnā apmērā. Eh, statistika ir tik svarīga, eh, un mans jautājums komisijai ir kādas ir iespējas un instrumenti komisijas rīcībā, lai sa sazinātos ar dalību valstīm un iegūtu nepieciešamos datus, lai mums būtu pietiekami daudz datu un nākotnē mēs varētu uzlabot uh, to datu kopumu, kas ir mūsu rīcībā nākamajā programmēšanas periodā, un lai, uzlabotu, lai mēs varētu uzlabot savu uh, elastīgumu, savas pielāgošanās spējas, eh, tik līdz mēs redzam, ka kaut kas nav kārtībā. Vai ir vēl kādi komisija, jautājumi komisijai? Ja nav, tad vārds Džonam Volšam. Šie punkti, īpaši 11. punkts, manuprāt, ir pārāk strikti. Kad mēs redzam, ar kādu datu apjomu mums ir jādarbojas, tad, nu, man liekas, tas ir tāds formulējuma jautājums. Ir, protams, ļoti daudz, kas jāuzlabo datu kvalitātes un apjoma ziņā E, tāpat es jau pieminēju, ka šobrīd mūsu rīcībā ir daudz jaunāki dati. Stratēģiskais ziņojums tika balstīts uz 2011. gada zi ziņojumu datiem. Piemēram, 400 tūkstoši darba vietu, kas tiktu radītas, bija, nu tie bija vecie dati. 2012. E, gada dati parāda, ka e, šis darba vietu skaits būs ievērojami augstāks. Datu kvalitāte, protams, uzlabojas, ir e, noteikts nepilnības noteiktās jomās, tomēr paturēsim prātā, ka e, dati par rezultātiem tika balstīti uz indikatoru labprātīgu izmantošanu. E, šobrīd mēs esam nopietni pavirzījušies uz priekšu un mēs izmantosim eksposta izvērtējumu, izvērtēšanas posmu, kas ļaus izdarīt eh, liederīgākus, noderīgākus secinājumus un prioritizēt eh, jautājumus. Tātad visi šie ziņojumi papildina viens otru un tie atspoguļo makro reģionālo statistiku un rezultātus, eh, līdzinējos rezultātus. Mēs gaidām tiks pabeigts izvērtēšanas posms un eh, kādas būs eh, teritoriālās un sociāla-ekonomiskās tendences. Eh, bet tas, protams, notiks eksposta izvērtēšanas posmā. Tad mēs izvērtēsim, kā faktiskās akt, programmu aktivitātes sasaucas ar situāciju uz vietas. Ir dati, kas ir uzticamāki un, un precīzāki, protams, bet, nu, tas nav neatiec uz visiem datiem, mums par to vēl ir jāturpina diskutēt. Paldies! Džon, jūs varat komentēt arī par galīgo ziņojumu, ne tikai par eh, projektu, ziņojumu projektu. Vai ir vēl kādi komentāri? Ja nē, tad došu vārdu referentam. Paldies! Vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu komentāriem. Nu, varbūt man būtu daži ieteikumi, kas attiec uz parlamenta lomu. Vispirms mums ir jāizvērtē 2014. līdz 2020. periods. Un, nu, ja mēs skatāmies, kāds ir šī ziņojuma virsraksts, tad mums ir jākoncentrējas uz 7. un 8. Progresa, 7. un 8. progresa ziņojuma uh, datiem un informāciju. Tomēr jums ir taisnība, uh, es iekļaušu jūsu uh, ieteikumus uh, ziņojumā un tāpat vēlos teikt komisijai, ka. Uh, ja mēs neievācam datus, tad mēs nevaram izvērtēt, vai mūsu politika vai komisijas politika eh, ir eh, patiesi liederīga, vai tā ir kaut kāda reāla ietekme. Es, kas attiecas uz kritiku, ka nav pietiekami statistikas datu, un ka, tad eh, nu, man jāpiemina ir komisijas dokumenti. Bieži vien mums nav salīdzināmu datu mums ir nepieciešami salīdzināmi dati no dalību valstīm, un balstoties uz šiem datiem mēs varēsim izdarīt secinājumus. Turpmāk mums ir, e, jās, tad ir jāspēj izmantot šādi uzticami dati, lai mēs varētu izdarīt uh, secinājumus. Un es esmu e, grozījums, tad apspriedīsim vēlāk. Paldies! Paldies! tātad grozījumus var iesniegt līdz 3. decembrim, pulksten 12. dienā. Un grozījums var iesniegt līdz 3. 3. Eh, decembrim. Un ar to es arī vēlos pabeigt šo uh, rīta sanāksmi. Un turpmākajā eh, sanāksmes uh, daļā mēs runāsim par reģionālo politiku un tiksimies ar parlamentu pārstāvjiem. Paldies!